Jā, guten tag. Äh, man... Sveicināti, dāmas un kungi. Komitejas priekšstājs, diemžēl, ir apsirdzis, un, uh, un uh, savukārt priekšstājāja um, vietnē cenētos aizkavējusies, un tāpēc man uh, vēlreiz ir tas prieks visus jūs šeit sveikt, tāpat arī mūsu viesus sirsnīgi sveikt. Um, pēc tam jūs redzēju šajā uzklausīšanā, un uzklausīšanas temats šodien ir aktīva darba tirgus eh, politika dalība valstīs, labas prakses piemēri. Ņemot vērā trīs eh, aktīvās eh, tad ekozonas sastāvdaļas adekvāti ienākumi, darbtirgus aktivizēšana, kā arī augst, augstas kvalitātes um, publiskie pakalpojumi. Tātad tā, tie ir lūk trīs elementi šajā mūsu uzklausīšanā, un man prieks, ka augstas raudas eksperti ieradušies tiem šodien. Katram no jums ir apmēram 10-12 eh, minūtes jūs rīcībā, jūs komentāriem. Nu, arī PowerPoint prezentācijas dažiem no jums ir uh, eh, sagatavots un šeit redzēt uz ekrāniem. Nu, Sveicinu visus mūsu viesus. Pirmkārt, uh, Lola Santiano Vale Valeho kundze. nodarbinātības politikas un migrācijas sekretāri. Jā, tad, kat, tātad Katalīna Manhova Spānijas arobiedrībā. Tālāk profesors Jačeks Nenčī. Sociālpolitikas institūtu viņš pārstāv Varšavas universitātē. Un, viņš ir konsultants Polijas arobiedrību konfederācijai. Nu jā, tā ir, ka neesmu sagatavojusies, nemāk te vispārreiz nolasīt. Lai nu kā, vēl uh, Pols Trems um, uh, mūsu vidū, sveicam. Viņš ir vecākais darba tirgus analītiķis un uh, OECD izdevuma uh, redaktors, uh, tātad Implement Outlook saucās šis izdevums, un uh, Luks Sēdelā. Eiropas uh, pakalpojumu sniedzēju mm, pilsētām, personām ar uh, ierobežojumiem asociācijas eh, vadītājs un vēl Tobins eh, tīmlaitājs, respektīvi, viņš ir politikas eh, izvērtēšanas struktūrvienības vadītājs starptautiskā darba organizācijā, mm, izpēt departamentā, svešnieks raids. Nu, sāksim tad ar kundzēm. Dāmas pirmās tā sacīt, lūdzu, cienījumā kolēģiem sāc. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Sveicināti visi, prieks un būs šeit jūs veido šodien. Un es sākumā vēlos eh, sirsnīgi pateikties jums par uh, uzaicinājumu, par iespēju jūs te uzrunāt. Es pārstāvu Kastīlijas arotbiedrību, uh, asociāciju un komisijas uh, ierosinājums uh, aktīvāk iekļaušanai darba tirgu nozīmē to, ka ir nepieciešams panākt uh, tādu kā kombinācijas starp adekvātu vidēju algu, piekļuvi darba tirgu un arī augstu kvalitātes pakalpojumiem. Uh, tātad papildu pakalpojumu šajā nozarē jābūt. Tie ir trīs tādi svarīgākie elementi. Tā kā mēģināšu pārslēgt nākamo slaidu. En España E, existen. Runājot par um, situāciju Spānijā, pastāv minimālā alga, kas ir reģiona kompetence. Autonomās kopienas nosaka šo algu līmeni. Spānijas valdība kopā ar reģionu pašvaldībām ir um, parakstījusi nodarbinātības uh, paktu, kur mēģis ir um, aktīvāk sakmēt uh, bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgu, sniedzot arī um, valsts pakalpojumus. Un cerams, ka mūsu rīcībā līdz ar to ir priekšnoteikumi, kas nepieciešami, lai izpildītu Eiropas eh, komisijas rekomendāciju. Bet eh, pavērtējot, kas tad de facto notiek Spānijā, mums joprojām ir vairāk kā divi miljoni cilvēku, kas eh, ir bez darba un kurus vēl klasificē kā ilgtermiņa bezdarbniekus, tātad viņi ir bijuši bez darba jau vairāk kā divus gadus, un kopš 2011. gada reāli šis skaits palielinājies un pieaudzis pat tevi vai veselu miljonu. Un tālāk šeit jūs redzat šajā slaidā sadalījumu minimālajām algām par reģionālajām pašvaldībām. Nu, protams, jūs redzat šeit, ka krītoties labklājības vispārējiem līmenim autonomijā kopienā, jeb reģionā, pastāv dažādas uh, pieejas uh, vidējām algām. Arī cilvēks skaits, kas saņem minimālo algu svārstās, Cits pašvaldības palielina šīs augstas, cits samazina tā tālāk. Bet eh, visās dienas skaidrs, ka mm, ar šiem ienākumiem vien nepietiek, lai nodrošinātu cilvēku cienīgu izteiku, un šī nauda nenonāk arī līdz vistrūcīgākajiem bieži vien. No nu, atņēmās eh, komitejas mm, ar eh, lielāku trūcīgo īpatsvaru, un tajās ir augstāks eh, minimālās algas līmenis un, un kopienās, kurās ir zemāka labklājība, attiecīgi alga līmenis parasti ir zemāks. Un eh, par nodarbinātības politiku. Un kāda ir aktīva nodarbinātības politika? Patreizajā valdība ir um, samazinājusi bezdarbnieku pabalstu tevi par divām trešdaļām tiešām par 66% ir samazināti bezdarbnieku pabalstu, un tas ir nu, ļoti, ļoti sāpīgs samazinājums. Un tas nekādā gadījumā arī nepalīdz cilvēkiem iekļauties darba tirgu. Bet runājot par stimulējušiem pasākumiem, nu, tādu pietrūks pagaidām, atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas komisijas rekomendācijām, stimulu līdzlībā darba tirgu ir pārāk mēs. Un uh, trūcīgākās kopienas ir tās visamāko IKP. Uh, tieši tur, uh, diemžēl, šie budžeta samazinājumi bijuši visdrastiskākie uh, un vissāpīgākie. Uh, kas tie man šeit, piemēram, 91% samazinājumu esam cietuši mūsu budžetā no 2,31 miljona, kas uh, bija līdz 11 gadiem, tagad vien tātad 150 tūkstoši palikuši. Tā kā milzīgs, milzīgs samazinājums. Un autonomās kopienas ar augstāku IKP piedzīvojušas mazākumu samazinājumu būtu jābūt otrādi. Tas katrā ziņā pilnīgi neatbilst komisijas vadlīnijām. Tas nozīmē, ka valdības atbalstītā stratēģija faktiski mums ir novadis līdz tādam ārbortiem lokam. Noteikumi, pēc kuriem darbinieks atlaist no darba, ir daudz elastīgāk, tad cilvēki daudz, daudz ātrāk var zaudēt darbu, turklāt ir samazināts pēc darbinieku pabalsts, un ar to, kā te vairs runa par aktīvu nodarbināšanas pasākumiem, nodarbinātības pasākumiem, respektīvi. Valdība un arotbiedrības koncentrējās uz uh, tādiem politikas pasākumiem, kas uh, teorētiski gan atbilst Eiropas komisijas izstrādātajām rekomendācijām, tātad ir kāda uz papīra minimālā alga, mm, tiek um, sakot līdzi mazaizsargātajām iedzīvotāju kategorijām, tāpat arī ir sarūpēti valsts nodarbinātības dienas pakāpojumi, bet, uh, kas ziņā, tas viss tikai uz papīra, jo reāli budžets visām šīm lietām ir eh, apcirpts un turpin, to turpina apcirpt, eh, un eh, līdz ar to reāli ietekme arī nematerializējas. Patiesībā realitātē valdība dara visu pilnīgi pretējo nekā tā te būtu jādara. Man jau kā 300 tūkstošiem cilvēku būtu nepieciešama um, tāda reāla asistencija, būtu jāpaukstina minimāla alga. Uh, Bet eh, de facto šo palīdzību paņēmis, saņēmuši tikai 31 tūkstoši cilvēku. Tā kā līdz tiem, kuriem šī palīdzība būtu vajadzīga visvairāk, reāli šī nauda nenonāk. Un, eh, Patiesi apstākļi ir tik uh, sarežģīti un, un, un, un, un izaicinoši, ka bez papildus pakalpojumiem, bez papildus uh, apmācības un tā tālāk, uh, par tiem, kas, kas ļoti vēlas atrast uh, jaunas darbvietas, tas tiešām nav iespējams. Ir nepieciešami papildus pasākumi cilvēku integrācijai darba tirgu, jo pat labāk uh, investīciju hroniska trūkuma dēļ pakalpojumu tātad uh, kvalitāti un stāvokļu šajā jomā diezgan bēdīgs. Nu, tad vēl nevarētu nepieminēt jauniešu bezdarba jautājumu, šī ir milzīgi, tad samilzas problēmas pārņēma, apmēram 60% jaunieši ir bez darba. Uh, Un, bet tā sauktā jauniešu garantija, kā instruments, ir pilnīgi izgāzies Spānijā. Jo tie tieši tie jaunieši, kuriem palīdzība būtu nepieciešama visvairāk, to neseņem. Nu, sistēma izveidota tā, ka nu, a priori tā nav īpaši darboties spējīga. Nu, tiesa mums ir priekšlikumi, kā risināt šīs problēmas, ir nepieciešams sociālais dialogs. Valdībām ir aktīvāk jāsadarbojas ar arobiedrībām, lai apzinātu, kur tad uh, reāli pastāv uh, akūtākās problēmas, kuras pasākumu nerealizējas. Nepietiek ar to, ka mēs zinām, ka, lūk, jā, šajā valstī tāds izcels piemērs, šajā valstī tāds, bet kā tad pie mums nekas reāli nenotiek. Minimālā alga un bezdarbnieku pabalsta līmenis ir jāpārskat. Šajos procesos jāiesaist sociālajie partneri, nepieciešams investīcijas. Uh, valsts pakalpojumos eh, šajā jomā, tam ir jāpaukstina resursi. Tāpat ir nepieciešama aktīvāka nodarbinātības politika, pie tādā procentuālā izteiksmē, lai eh, šo pasākumu jauda būtu vismaz tāda pat kā 11. gadā, piemēram, lai attiecīgi mēs sekotu Briseles vadlīnijām un, un tās arī mūs stimulētu, un lai tās kļūtu par realitāti lai ietietēji, kur pārdzīvo ļoti smagus laikus pat labāk, kas piedzīvo bezdarbu, piedzīvo smagu situāciju darba tirgu, reāli varētu izmantot šos um, pasākumus uh, tā, lai tie palīdzētu viņiem integrēties atpakaļ darba tirgu. Mēs esam ieradušies šeit, lai paustu savas visdziļākās bažas par izveidošo situāciju. Un pat labi izskatās tā, ka um, valdība, protams, apgalvo, ka tā pilda visas rekomendācijas un strādā, ko ko spēdam, bet jāpanalizē situāciju konkrētos datus. Reāli mēģinot izmērīt šo efektivitāti, un situācija ir diezgan bēdīga, un to jūs redzat mūsu sarūpētajos datos. Nu, kā es sacīju, patiesībā mēs ejam pilnīgi pretējā virzienā, nekā, nekā varētu par to spriest no valdības datiem. Paldies! Vielen herzlichen Paldies! Paldies jums par šo sniegtu informāciju no Spānijas, eh, jā, arī mūsu darbā noteikti nu, informācija noderēs. Tālāk vārds profesoram Jačekam Mečinam, es atvainojos, ja nepareizi izrunāju jūsu vārdu, bet vārds jums. Eh, Proszę Państwa, ja bym chciał się skupić. Lielas paldies! Es vēlētos eh, pievērsties tam, kādas reformas skolī pēdējo gadu laikā ir veikusi runājot par uh, iekļaujošu darba tirgu. Manas analīzes izaisa punkts ir šāds. Es atgādinu, ka Polija, kad uh, tā iestājās Eiropas Savienībā, tā kad uh, pirms uh, 14 gadiem saskārās ar lielāko bezdarba procentu un eh, tā bija arī zemākā nodarbinātība. Bezdarbu mēs mēģinājām apkarot, un zināmā mērā tas arī darbojās, tomēr pēdējo gadu laikā bija vēl viens izaicinājums. Mēs vēlējāmies izmantot um, neizmantoto potenciālu. Un kā tad mēs uh, definējam šo neizmantoto potenciālu? Te ir runa par četrām grupām. Pirmkārt, uh, bezdarbnieki, par aptuveni 50% ilgstoši bez darba, tomēr to starpā arī jaunieši un sievietes. Tālāk otrā grupa - personas, kas uh, strādā nepilnu laiku un arī pilnībā uh, nenodarbināti cilvēki, kas vēlas atgriezties, kas nevēlas atgriezties darba tirgu un nav motivēti. Uh, Tas uh, liecina par to, ka mēs guvām uh, pierādījumus tam, ka Polija par 16% varējām palielināt nodarbinātību, koncentrējoties uz divām lielākajām grupām. Pirmkārt, uh, bezdarbniekiem. Uh, te galvenā problēma ir jauniešu. Jūs priekšā redzat 2012. gada skaitļus, uz kuriem mēs balstījāmies 2013. un 2014. gadā veicot reformas. Tātad tie ir jauni cilvēki, sievietes, kuriem ir grūtības atgriezties darba tirgu, un arī personas virs 50 gadu vecuma. Principā ir tā, ka šie cilvēki galvenokārt ir ar zemu kvalifikāciju vai vispār bez kvalifikācijas. Un tieši tāpēc pastāv risks uh, ka viņi nevar atrast darbu. Tālāk personas, kurām nav motivācijas atgriezties eh, darba tirgu, un te es eh, konkrēti gribēju izcelt sievietes, kas ir kļuvušas par mātēm un pēc tam nav atgriezušās darba tirgu. Šī analīze mums kalpoja par pamatu, balstoties uz kura mēs uh, reformējām savu darba tirgu, un te ir jāmin četras svarīgākās jomas. Pirmkārt, atbilstoša riska pārvaldība, sagatavojot eh, šo cilvēku profilus. Tālāk eh, dažādi indikātori, kurus mēs eh, izveidojām, kā arī jauni instrumenti jauni atbalsta instrumenti. Mēs redzējām vairākus jaunus atbalsta instrumentus, kas eh, galvenokārt eh, vērsās eh, pie personām līdz 30 gadu vecumam, personām, kas ir vecākas par 50 gadiem, kā arī sievietēm, kas bija atsevišķa mērķa grupa. Mūsu mērķis bija šīm personām dot iespējas izpildīt darba tirgus prasības Tālāk. Eh, nodarbinātības struktūra polijā ir ārkārtīgi sarežģīta, ir dažādi līmeņi un līdz ar to bija jāveido arī dažādas partnerības. Mums uh, izdevās uh, izveidot vairākas publiski privātās partnerības, bet mēs paredzējām iespēju arī veidot publiski publiskās partnerības un publiski sociālās partnerības Tas nozīmē, ka nodarbinātības dienesti tiek pārvaldīti efektīvāk. Vēl mēs uh, izveidojām apmācību fondu, kuru pārvaldam kopā ar partnerībām. Proti darba ņēmēju un uh, darba devēju arotbiedrībām un organizācijām. Mēs uh, izveidojām tā saukto darba fondu, kuru līdzfinansē darba devēji, bet uh, zināmas līdzekļas mēs saņemam no, arī no Eiropas sociālā fonda, un tas ir uh, devis labus rezultātus. Es gribēju teikt, ka mums pašlaik ir izdevies likvidēt risku, ka darba tirgi, kas iepriekš eh, deva darbu tikai tiem, kuri ir eh, visvieglāk interesējami, un tagad eh, domā arī par cilvēkiem, kas ir diezgan tālu no darba tirgus un mm, to organizē gan darba devēja, gan nevalstiskās organizācijas un privātās organizācijas, un tiešām mums arī ir izdevies gūt zināms rezultātus šajā jomā. Arī apmācību fonds, kas ir centralizēts un kurā iesaistās uh, darba devēji un darba ņēmēji, rīko apmācības Mēs pārņēmām arī izmaksas, kādas mikro uzņēmumiem rodas rīkojot šādas apmācības. Pirmo gadu laikā, darbojoties šim fondam, iespējas izmantoja vairāki desmit tūkstoši darba meklētāju. Un Polijā tomēr mums ir diezgan slikti rādītāji, domājot par um, apmācību un mācīšanos mūža garumā. Tur ir iespējami uzlabojumi. Vēl es gribēju izcelt partnerības ar darba devējiem, kas sadarbojas ar publisko sektoru un finanšu instrumentus, kurus atbalsta uzņēmēji. Un tad, tad te galvenā mērķa grupa ir nevis absolventi, bet uh, tie studenti, kas šobrīd mācās un drīzumā gatavojas beigt studijas. Mēs izveidojām arī jaunas uh, menedžmenta struktūras un uh, zināmus um, voucherus. Līdz ar to katrs, uh, kurš meklē darbu, var saņemt šādu voucheri, lai darba devējs viņam uz to balstoties varētu piedāvāt prakses vietu. Uh, un uh, darba devējus uh, šie jaunie cilvēki izvēlas paši. Kaut arī tas darbojas nevienmēr, uh, tomēr mēs nodrošinām arī konsultantus, kas viņiem iz, palīdz veikt šo izvēli. Pēc tam, kad šīs izmaiņas darba tirgū bija veiktas, nodarbinātības procents pēkšņi pieauga Un te mēs arī redzam skaidrs tendences, kuras eh, jūs varat redzēt grafikā. Nodarbinātība pieaug un šī tendence ir noturīga. Līdz ar to var teikt, ka šobrīd Polija piedar pie tām valstīm, kur bezdarba procents tiešām samazinās, dinamika ir ļoti laba, šobrīd eh, bezdarbs ir 7,1%, bet eh, ir mainījusies arī polijas bezdarbnieku struktūra. Un jaunatnes eh, garantijas eh, schēma palīdzēja samazināt šo bezdarbu līdz 20,1%, un es domāju, ka šogad mums izdosies to samazināt vēl vairāk. Ir darba tirgu jāpalīdz tām personām arī, kas ir vecāks par 50 gadiem, un uh, šeit mēs izmantojam apmācību fondu, lai palielinātu šo gados vecāko cilvēku pievilcību darba tirgu. Negatīvi ir tas, ka ilgstošo bezdarbnieku skaits tomēr palielinās, un te publiski privātajās partnerībās būs jāiegūt līdzekļi un eh, turklāt ne tikai šajās partnerībās Polija mēģina uzlabot eh, savu situāciju darba tirgu, bet eh, mums ir papildus tam vēl viena, vēl viens izaicinājums, proti ļoti liela darba tirgus sadrumstalotība. Uh, Mēs jau esam uzsākuši zināmas reformas. Mums uh, ir civiltiesiski darba līgumi, un mēs mēģinām samazināt tādu līgumu skaitu, kur ir noslēgts uz zināmu termiņu. Mēs vēlamies palielināt beztermiņu līgumu skaitu. skaitu esam pagarinājuši arī maternitātes atvaļinājumu, esam palielinājuši elastības iespējas eh, grūtniecības un bērnu kopšanas atvaļinājumam un jauniešiem līdz uh, des, divu gadu vecumam esam mēģinājuši palielināt uh, vietu skaitu bērnu dārzos un silītēs. Iepriekšējā runātāja jau pieskārās vienam jautājumam, kuru gribēju pakomentēt arī es. Mēs eh, saskārāmies ar starptautisku krīzi, kas radīja grūtu situāciju arī Polijā un dialogā ar sociālajiem partneriem mēs mēģinājām to risināt. Šobrīd mēs uh, esam izveidojuši jaunu struktūru, kuras mērķis ir palielināt elastīgumu darba tirgu un drošību darba tirgu. Tā ir jauna reforma. Kopumā var teikt, ka mums ir aizvien labāki efektivitātes indikātori, kas tiešām atstāja ietekmi uz darba tirgu. Un tas ir pateicoties publiski privātajām partnerībām un cita veida partnerībām. jo pateicoties šīm partnerībām piekļuva darba tirgumu tiek atvieglota. Papildus tam šīs analogās aktivitātes, par kurām es runāju pirms brīža, palīdzēja samazināt darba tirgus sadrumstalotību. Paldies! Liels paldies! Pāriesim pie nākamā runātāja. Pols Sveins, eh, vārds jums. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir liels prieks eh, savu kolēģu vārdā, kuri OECD strādā nodarbinātības politikas jomā un sociālās politikas jomā, eh, pastāstīt, ka mums ir tiešām liels prieks pastāstīt jums par to, kā Eiropas aktīvas uh, iekļaušanas politika var būt pat vēl veiksmīgāka nekā tā ir bijis līdz šim. Nākamās minūtes es gribētu jums pastāstīt par to, kādas mācības esmu individuāli pats guvis no šīm divām jomām, pie kurām esmu strādājuši, mēģinot tās apvienot, jo kopā tās vislabāk parāda, kādu lomu aktīvāka darba tirgus politika var uh, panākt, lai iesaistītu Uh, cilvēkus efektīvā un ilgspējīgā nodarbinātībā. Un kāds ir pamatojums, lai aktivizētu cilvēkus, lai bezdarbniekus padarītu par nodarbinātiem? Viens no tiem bija domāt par cilvēkiem, kas kļūst par bezdarbniekiem nesen, bet uh, pamatojums un uh, ko, metodas, ko izmantojam, ir līdzīgs arī kā tās, ko cilvēki izmantojam cilvēkiem, kas jau ilgstoši ir bez bezdarba. Uh, bez darba. Un mēs runājam par dažādām grupām, cilvēkiem ar invaliditāti vai citām grupām, m, mm, kurām ir varbūt kādi šķēršļi, lai veiksmīgi integrētos darba tirko. Sākumā gribētu izklāstīt, kā darbojas aktivizācija. Mērķis, protams, ir padarīt darba tirgu un sadarbību sabiedrību kopumā iekļaujošāku, lai visi varētu pilntiesīgi piedalīties. Mēs domājam, ka ir četri elementi. Trīs ir tā saucamās funkcionālās vajadzības, kas ir nepieciešamas sistēmai, un ceturtā es runāju par to, kā šīs vajadzības tiek sasapē integrētas. Pirmkārt, jānodrošina, ka cilvēki, kas ir bez darba, ka viņi ir motivēti Eh, ir eh, in, jādomā par to, ka pirmais, kas cilvēkiem jādara, ir tās jānojauc pastāvošās barjeras, lai viņi varētu veiksmīgi ļauties darba tirgu, bet priekšnoteikums tam visam ir pašmotivācija. Tā ir lieta, ko varam uz, ko vajag uzlabot, tā lai viņi paši uzņemtos iniciatīvu. Otrais aspekts ir tas, ko mēs saucam par eh, paaugstinātu spēja tikt nodarbinātam lai potenciālajiem darba devējiem tika prezentēts, ka viņi var būt vērtīgi darbinieki. Ne katrs uh, to ir spējīgs darīt uzreiz, dažkārt nepieciešams papildu prasmes vai pašu, papildu apmācību, bet ir arī zināmas sociālās barjeras, kas uh, kavē cilvēku kļūt veiksmīgi darba tirgu. Ir jānodrošina tas, ka cilvēkiem ir pieejamas iespējas ja viņi uzlabo savu nodarbināšanas spēju, un tad arī darba devēja vēlēsies viņus nodarbināt. Aktīva darba tirgus programmas galvenokārt koncentrējās uz tieši šo aspektu, bet ja tad vēl tas ir jāie, jāintegrē visā mūsu kopējā loģikā visām <clears throat> iesaistītajām pusēm ir jāsadarbojās, lai visas vajadzības tiktu ņemtas vērā integrētā veidā. Ja mēs domājam par cilvēkiem, kuriem ir īpaši šķēršļi, lai iekļautos darba tirgu, varbūt kādi īpaši izaicinājumi, salīdzinot ar um, cilvēkiem, kuriem ir bijusi stabila darba pieredze, bet dažādi apstākļi viņi ir zaudējuši savu darbu. Uh, bet nu, viņa faktiski ir gatava atgriezties darbā nekavētas. Tad jā, jāsaprot atšķirības starp šādiem cilvēkiem. OECD un arī citi uzsver, ka tam vajadzētu būt ekonomiski pievalc, pievilcīgi, protams, tam, ka cilvēki vēlas atgriezties dar, no darba tirgu. Uh. Um, lai cilvēki būtu motivēti pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgu. Faktiski šajā gadījumā ir jāizdara nošķīrums. Ir cilvēki, kas uh, tiešām neuzskata, ka darba tirgus ir tāda laba vieta, kur viņi varētu personīgi attīstīties un labi piedalīties. Ir jābūt stratēģijai, lai šos cilvēkus uh, integrēti atpakaļ darba tirgu. Bieži vien ar viņiem ir jāstrādā papildus, izmantojot konsultantus, jāsagatavo daudz posmu plāns. Bieži vien agrīnajās fāzes ir nu, nevis aktīvi mēģināt viņus uh, uzreiz atgriezt darba tirgu, bet ir jāstrādā pie dažādu personīgo barjeru novēršanas. I, jāņem vērā arī šis ienākumu aspekts, kāpēc konsultāciju saņemšanas, lai cilvēki būtu mm, gatavi arī pieņemt savu piedāvāto palīdzību, um, lai cilvēki būtu gatavi atgriezties darba tirgu un nodarbināšanas palielināšanu. Šeit var izmantot aktīvas aktīvās programmas, piemēram, apmācību. Ja cilvēki ir imigranti, viņiem varētu būt nepieciešama valoda apmācība. Bet ko gribētu uzsvērt? Palīdzība, ko mēs, mm, kas var tikt piedāvāta plāna ietvaros, lai cilvēki tam jābūt plānam, lai cilvēki labāk saprastu, kā visa piedāvāt palīdzību viņiem var palīdzēt, lai viņi beigās nonāktu pie piemērotas darba vietas. Tālāk. Iespējas. Šeit galvenokārt runa ir par to, ka, ka jānodrošina, ka pastāv pieejamas darba vietas pēc tam, kad cilvēki ir noskaidrojuši, kas ir tas, ko viņi var piedāvāt darba devējiem, kad viņi ir gatavi meklēt darbu. Nodarbinātības dienests parasti ir tā iestāde, kas piedāvā šādu veidu pakāpojumus. Viņi ir zināmā mērā kā brokeris, kas starp darba meklētājiem un darba devējiem uh, un ir svarīgi, lai viņi šo darbu veiktu veiksmīgi. Cilvēki, kas eh, ilgu laiku nav strādājoši, daļējas invaliditātes dēļ, vai ja viņi ir imigranti vai ir citi iemesli, tad ir īpaši svarīgi, ka valsts nodarbinātības a, eh, dienas tiešām ļoti labi saprastu darba devēju vajadzības, ja nepieciešama kāda pielāgošanas pasākuma, lai cilvēks varētu iekļauties darba vidē, ir jānotiek sarunai starp darba devēju, valsts nodarbinātības dienestu un darba ņēmēju. Bieži vien um, cilvēki, kas ilgstoši ir bijuši bez darba, viņiem ir nepieciešama um, tad, tad, īpaša apmācību darba pieredze, lai uzlabotu viņu status darba devēju acīs. Gads pārskatot eh, šos slaidus, es izlasīju ļoti interesantu komisijas ziņojumu par to, kāda ir līdzšinējā pieredze ar eh, aktīvas iekļaušanas stratēģijas īstenošanu. Tas bija tiešām ļoti interesants un vērtīgs ziņojums, bet viens arguments, kuram nevar piekrist, tika norādīts, ka bieži vien programmas tā, mm, tā, tā, tā, tā mm, izvēlās cilvēks no darbvietām neobligāti atgā, atbilstoši labāk, izvēlētos labāk kvalificētos cilvēkus. Es domāju, ka nevar tam īsti piekrist. Es domāju, ka cilvēki, kvalificēti cilvēki, kuri nesen kļuvuši par bezdarbniekiem, var vieglāk atgriezties darba tirgu nekā cilvēki, kuri ilgstoši bijuši bez darba. Ja kāds ir augstu kvalificēts cilvēks, kurš ir bijis bez darba varbūt vienu mēnesi, viņi izvēlēsies drīzāk nekā cilvēku, kurš nav strādājis gadiem. Uh, Domāju, ka mums vajadzētu koncentrēties uz tiem cilvēkiem, kur varbūt pirmajā un ceturtajā nelaiks tik pievilcīgi darba devējiem. Mums ir jā, Es zinu, protams, jābūt realistiskiem, ir jāņem vērā pieņemie resursi, izdarot šādas sarežģītas izvēles bet uh, ir jāatrod pareizais uh, balans, piedāvājot palīdzību dažādiem, dažādām pēcdarbnieku grupām. Institūcija, tad galvenais jautājums šeit ir šāds. Ja valsts nodarbinātības dienas, kas strādā šajā jomā, uh, ņemt vērā, piemēram, uh, cilvēkus ar invaliditāti vai vecākus, kuriem ir mazi bērni. Man radies iespējas, izanalizējot vairākas valstis, te nav īsti būtiski, kas ir, kura ir tā institūcija, kas strādā šajā māvē, tas ir viens dienests vai tie ir vairāki. Varam var minēt piemēru par cilvēkiem ar garīgām slimībām un uh, to, kā viņi varētu iekļauties darba tirgu, ir dažādas um, metodas. Dažkārt šajā valsts nodarbinātības dienestā var e, izmantot uh, garīgās veselības ekspertīzi, var tikt piesaistīti psihologi. Var tikt e, iesaistīta nu, tad šī ārēja ekspertīze, palīdzot cilvēkam atrast darbu jānodrošina tas, ka pastāv šāda integrēta dienestu pakotne, lai varētu tikt nodrošināt palīdzību tam cilvēkam, kuram tā nepieciešama. Un tad vēl pāris vispārīgi novērojumi, tātad pāris vispārīgi novērojumi, ko gribēju jums pastāstīt. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Mm. Lielas paldies, Svaina kungs. Es domāju, ka atbildība Un eh, atbildīgums varētu būt uh, tas faktors, kas palīdzēs uh, tikt galā ar bezdarbu Eiropas Savienībā. Es atvainojos, ka es nevarēju šeit būt jau ātrāk, man bija citi pienākumi, tāpēc atvainojos. Tagad došu vārdu Lukam Zelderlo. Viņš ir Eiropas pakāpojumu sniedzēju personām ar invaliditāti. Direktors, liels paldies! Labdien visiem! Paldies, ka es varu padalīties ar savām domām par aktīvi, aktīvu darba tirgus politiku, kas balstās uz praksi, kas gūta, tā teikt, reālajā šī darba līmenī Eiropā. Es esmu ģenerāla sekretariāts SPD tīklā. Tas ir tīkls, kas sniedz pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs šobrīd pārstāvam vairāk nekā 11 tūkstošu organizāciju, kas darbojas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un aptuveni viena trešā daļa šo organizāciju uh, sniedz uh, arī pakalpojums, kas ir saistīti ar nodarbinātību, piemēram, apmācību mm, un tam līdzīgi. Un šis uh, jautājums, kas ir darba kārtībā, mums ir ārkārtīgi būtisks, un ja cilvēki man jautā, uh, kāds tad ir mūsu primārais mērķis, galvenais mērķis, tad es vienmēr saku, ka mēs veidojam sociālo iekļautību un integrējam Tāds īstenībā ir kopsvilkums. Es izteikšos uh, divās daļās. Pirmajā daļā es gribēju paust dažus vispārīgus novērojumus uh, un komentārus, un otrajā savas prezentācijas daļā es padalīšos uh, ar jums analīzē par veiksmes faktoriem uh, šajos uh, projektos, kas saistīti ar nodarbinātību. Tātad uh, sākumā dažas vispārīgas uh, piezīmes uh, un dažas bažas. Es uzskatu, ka ir uh, jā, jāiet prom no tā, ka mēs uh, izmantojam mm, šādus nosodošus uh, formulējumus. Mēs runājam par cilvēkiem, kas ir tālu no darba tirgus. Un paši to negribot, mēs faktiski vainojam cilvēkus par to, ka viņi nestrādā, ka viņiem nav nodarbinātības un tas arī it kā veicina to uzskatu, ka darba tirgus ir kaut kas monolītisks, eh, kaut kas, eh, ko nav iespējams eh, pārvaldīt un vadīt, bet balstoties uz veiksmīgām programmām visā Eiropā, mēs esam nonākuši pie atziņas, ka visveiksmīgākie projekti ir tie, kur jūs sadarbojaties ne tikai ar cilvēkiem, bet arī ar uzņēmējiem, tātad ar darba tirgu, mēģinot uh, grozīt pieprasītos darbinieku profils, darba tirgu un arī prasības, kas tiek izvirzītas attiecīgu pienākumu veikšanai. Ir ārkārtīgi būtiski pārtraukt šo diskriminējošo lingvistisko praksi, un te savs ieguldījums um, ir jāsniedz arī uzņēmējiem. Otrs punkts par eh, krīzes iespēju. Krīze vēl nav beigusies, un kā mēs visi zinām, zinām to arī no iepriekšējām krīzēm, ka sociālais sektors, izglītības un eh, veselības nozare vienmēr ar problēmām saskars vēlāk, bet tas eh, ilgst ilgāk, un šīs krīzes ir dziļākas nekā citos sabiedrības segmentos. Un mēs tiešām tagad sākam izjust taupības pasākumu uh, ietekmi redzam tur pie cilvēkiem ar invaliditāti. Vien tur ir cilvēkos, kuri zaudējuši lielus, eh, lielu savu ieņēmumu daļu, un tas eh, arī traucē viņu piekļuvē darba tirgumu. Mēs redzam, ka samazinās eh, pakalpojumu kvalitāte. Šobrīd vairums sociālo pakalpojumu, kas savā ziņā varēja izdzīvot vai pēc šiem taupības pasākumiem izdzīvoja pateicoties tam, ka tika atlaisti cilvēki. Ir mazāk cilvēku, kas šobrīd var sniegt atbalsta pakalpojums, un vēl uh, briesmīgāk ir tas, ka inovatīvie atbalsta modeļi, piemēram, nodarbinātībā, kas uh, invalīdiem nodrošināja darba vietas, pašlaik ir daudz vairāk cietuši no uh, taupības pasākumiem nekā eh, daudz eh, vecāki, tradicionālāki atbalsta modeļi un pat eh, tie modeļi, kas pierādīja, ka sniedz atdevi no katra ieguldītā eiro, 5 eiro apjomā, ir saskārušies ar samazinājumiem piecreiz biežāk nekā citi. Uh, Tātad šie modeļi visbiežāk ir no krīzes cietuši. Noslēdzot šo vispārīgo sadaļu, gribēju sacīt, ka visi trīs elementi, kas ir minēti stratēģijā, ir svarīgi. Tātad atbalsts ieņēmumiem, kas ļauj būt par sabiedrības daļu, pakalpojumu nozare, kas ļauj cilvēkiem īstenot uh, savas uh, cilvēktiesības, uh, pakalpojumu, kas cilvēkiem ļauj um, tikt pie nodarbinātības, kā arī dārpakalpojumu. Un, uh, ja šīs nozares uh, cietīs neveiksmi, sabr sabruks viss nozare. Kā jūs redzat uh, nākamajā sadaļā uh, šajos slaidos? Es vēlētos padalīties uh, jums, ar jums rezultātos par veiksmes faktoru analīzi. Mēs esam veikuši vairākus starptautiskus pētījumus par darba tirgus aktivizāciju un esam apkopojuši šo veiksmes faktoru analīzi četrās būtiskās koncepcijās, kuru sākumburte ir STAR. Pirmkārt, stakeholder corporation, iesaistīto pušu sadarbība, mērķtiecīga rīcība, pakalpojumu pieejamība un izpēte. Un uh, es īsumā pastāstīšu par katru no šiem veiksmes faktoriem. Sāksim ar iesaistīto pušu sadarbību. Ir absolūti fundamentāli svarīgi, un to norādīja arī daži iepriekšējie runātāji. Ja mēs vēlamies, uh, lai mūsu darbība būtu veiksmīga, ir jāiesaista visas puses. Uh, nodarbinātības dienas, protams, arī darba devēji, atbalsta aģentūras un attiecīgie cilvēki, kā arī viņu pārstāvi. Un tikai tad, ja visas puses būs pie sarunu galda, tiks iesaistītas diskusijā, uh, Tikai tad mums izdosies uh, veiksmīgi strādāt un veidot uh, atbilstošas stratēģijas. Un, manuprāt, tieši m, mm, šim parlamentam būtu jāveicina pozitīva attīstība šajā virzienā. Ir nepieciešamas nacionāls uh, reģionāla rakstura un vietēja līmeņa iniciatīvas, kurās uh, būtu iespējams izstrādāt uh, innovatīvas un efektīvas stratēģijas. Otrs pīlārs veiksmes stratēģijā ir mērķtiecīgā rīcība. Ar galveno politiku palīdzību mums ir jāizstrādā mērķtiecīgi pasākumi, kas balstās uz individuālu pieeju, ņemot vērā, kā jau es teicu, cilvēku spējas. Uz to ir jākoncentrējas, nevis uz to, ko šie cilvēki nespēja un uzņēmēji jau nemeklē invaliditāti, viņi meklē cilvēku spējas, un ir nepieciešams nodrošināt uh, šo atbilsmi starp to, ko cilvēks var dot uzņēmumam, un to, kas uzņēmumam ir nepieciešams. Un uh, te to pašu teica arī OECD pārstāvis, tam ir jāatmaksājas, un raugoties uz uh, rentabilitāti, mēs redzam, ka te ir zināmas barjeras daudzās Eiropas Savienības valstīs. Minēšu vienu piemēru, kā darbojas mērķtiecīgi pasākumu nesen. ANO savā rekomendācijā par uh, ANO konvencijas īstenošanu par uh, in, cilvēku ar invaliditātes tiesībām norādīja, ka Eiropas institūcijas faktiski nenodarbina cilvēkus ar invaliditāti un ir nepieciešams, lai šeit Eiropas līmenī Briselē vai varbūt Strasbūrā būtu aģentūra, kas vai citas atbalsta struktūras, kas varētu to atvieglot un Eiropas institūcijas varētu brīvajā darba tirgu atrast šos cilvēkus. Tālāk atbalsta pieejamība Cilvēki vienmēr saka, jā, mums ir jāatbalsta cilvēki ar īpašām vajadzībām vai ar invaliditāti, tā ir taisnība, bet arī uzņēmējiem ir vajadzīgs atbalsts. Mūsu juridiskās sistēmas un atbalsta schēmas ir pārāk sarežģītas, kompensācijas par piemērotu mājokli, uh, samazinātu produktivitāti. Tas viss ir ārkārtīgi būtiski un nepieciešams, lai darba devējs labāk saprastu šos mehānismus un uh, saprastu, ka tiešām uh, persona ar invaliditāti uzņēmumu nav tikai slogs, bet uh, var nodrošināt arī šī uzņēmuma panākumus un savā ziņā mēs esam ļoti priecīgi par to, kā šī koncepcija par dubulto atbalstu ir iekļauta jaunajā politikas satverā eh, par ilgtermiņu bezdarbniekiem. Mēs sniedzam atbalstu ne tikai individuālām personām, bet atbalstām arī darba devējs un iestādes, eh, kas dara visu iespējamo. Pēdējais pilārs - uz pierādījumiem balstītā attīstība un politika. Uh, mēs redzam, ka ļoti bieži politika tiek balstīta uz pieņēmumiem un ticību, nevis uz reāliem datiem, un reizēm mēs redzam, ka cilvēki ir ārkārtīgi gandarīti paziņot, ka um, bezdarbs kaut kādā noteiktā reģionā ir samazinājies, bet ja jūs paraugāties šo statistiku ciešāk, jūs redzat, ka, piemēram, pieaug to cilvēku skaits, kas ir slimības atvaļinājumā, tāpēc ir nepieciešams nodrošināt visaptvarošu pārskatu un um, datu apkopošanu balstoties uz pētījumiem. Noslēgumā šī trīsstūra pieeja sociālajai integrācijai un nodarbinātības aicināšanai ir ārkārtīgi būtiska, bet mēs redzam, ka visi trīs pīlāri ir vienlīdz svarīgi un, uh, jā, mēs kaut ko palaidām garām, visa stratēģija var izgāzties. Jā, ir nepieciešami pozitīvi formulējumi un um, pieeja, ir jāizvairās no šīs nosodošās uh, valodas. Es uzskatu, ka krīze vēl nav galā, un ja mēs uh, turpināsim nodarīt uh, kaitējumu tiem pakalpojumiem un struktūrām, kas jau pastāv un darbojas, tad to apjaunošana pēc kāda laika maksās dārgāk, un noslēgšu arī ar labajām ziņām tādas arī ir. Patiešām ir iespējams nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus, tad, ja mēs izmantojam stāru pieeju, kuru iepriekš aprakstīju. Tas mums ir nepieciešams. Paldies par uzmanību. Paldies. Powiedział Pan. Tiešām pateicos no sirds par jūsu prezentāciju. Jūs atspoguļot to, ka, jā, varbūt eh, Eiropas līmenī, Eiropas Savienība būtu nepieciešama kāda aģentūra cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šajā komitejā esam apsvērši Euras iniciatīvu. Mēs tiešām vēlētos panākt, lai šī platforma, kas palīdz cilvēkiem Eiropā sameklēt darbu, tiek stiprināta varbūt vienu, teiksim, Euras struktūru varētu atlicināt tam, lai tie nodarbotos ar uh, Uh, to cilvēku problēmu, kuriem ir klusība braucējiem. Es taču jums pilnībā šeit piekrītu, bet uh, vārds Stīvenam Tobinam. Viņš ir Pasaules veselības organizācijas pārstāvis, pārstāv uh, ILO, jeb Sadarbskās darba organizācijas izpējas departamentu. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Sadarbskās darba organizācijas vārdā arī vēlos pateikties. Es nezinu jums par uzaicinājumu piedalīties šīs dienas pasākumā. Un domāju par trīs jomām, kas ir atspoguļot šajā stratēģijā. Es šīs dienas debatē vēlētos pieskārties varbūt tādiem desmit svarīgākiem punktiem, desmit svarīgākajām mācībām, ko mēs um, uzskatām par svarīgākiem. Faktiski mēs no savas puses attiecam par trīs. Dažas no tām varbūt nedaudz pārklājas ar to, ko kolēģi klāstīja pirms manīm. Un šā tāda elementa jau neizbēgami ir pārklājas, bet uh, tad jādomā par. Um, īstermiņa pasākumiem, ko mēs varētu veikt, tālāk par vidē termiņa rīcību politikas pasākumiem un mēs pēc tam varam kādu papildus um, atbalsta pasākumu, sevišķi Eiropas Savienības īpatnējā kontekstā. Tātad, īstermiņa pasākumi, nu, te varētu iezīmēt vairākas lietas, kuras varētu nekavēties veikt. Pirmā un iespējams vissvaigākā lieta būtu tāda, ka resursi, kas tiek piešķirti um, aktīvai darba tirgus politikai nav īsti piemēram šim izaicinājumam. Laika posmā starp 11 un 13 gadu ilgtermiņa bezdarbs dubultojās, divkāršojās kopš šī perioda ilgtermiņa bezdarbnieku skaits jau pieauga, apmēram no 12 miljonu šādu individu Eiropas Savienībā. Tātad vismaz 12 miljonu personu ilgākā gadu meklē darbu, Bet šajā laikā līdzekļi faktiski netiek piešķirti aktīvu darba tirgus eh, pasākumu realizēšanai. Patiesībā, ja mēs skatāmies kā proporcija IKP, tad šīs summas ir krietni samazinājušās. Vairākos eh, gadījumos, eh, nu, teiksim, lai valstīs IKP krities, teiksim, ja, nu, tas arī nozīmē, ka darba tirgus politikas pasākumu liek rīts vēl ātrāk par IKP. Un nu, tā kā jūs rastais risinājums īsti neatbilst problēmas smagumam. Šajā sakarā Es vēlētos pieminēt divas lietas eh, par finanšu aspektiem. Labi izstrādāta eh, darbības politika var būt fiskāli neitrāla. Tā var palīdzēt eh, cilvēkiem atrast darba vietas, tā, tādēļ atteikties no bezdarbnieku pabalstiem, nu, sagādāt viņiem cilvēku cienīgas darba vietas, lai viņi maksātu nodokļus un līdz ar to kļūt par daļu no no fiskālās telpas, tā kā tās, eh, tas nav, tās nav izmaksas, bet gan investīcijas, ir drīzāk šie aktīvie pasākumi. Otrkārt, protams, reizēm, tad, ja mēs runājam par situāciju, kurā bezdarbnieku skaits sasniedz 5 līdz 6 procentus, tā ir viena lieta, bet es at, at, atminos, kad es strādāju pat savā valstī pirms aptuveni desmit gadiem, kad situācija bija darbtīgumā tik rožaina, ka, ka nodarbinātība bija te vai visiem, ka trūka kvalificētu darba roku. Nu, un tik daudz runāts par to, nu, kādā mēs varētu reintegrēt uh, eh, cilvēkus viegli. Nu, protams, tos, kas uh, atrodas tālāk, fiziski tālāk no darba tirgus. Un mēs sapratām, ka tas ir gan dārgi, gan sarežģīti. Un nu, tagad Eiropā bezdarbs jāsavien 10% līmenī, bet atsevišķās jomā situācija pakāpeniski tā mm, nedaudz uzlabojas, un, ja mēs neko nedarīsim tagad, eh, mēs maksāsim augstu cenu par šo bezdarbību, un, tā teikt, nolaidību un kutrumu vēlāk. Otrkārt, runājot par īstermiņu pasākumiem, izdevuma dalībvalstī šie aktīvie komponenti. Tos būtu jāveido tā, lai tie risinātu problēmas, kas saistās ar bariem, ar piekļūšanu darba tirgu. Nu, piemēram, apmācība, investīcijas apmācībā atmaksājas, nu, teiksim, vidējā termiņā labākajā gadījumā. Mm, tātad uz ātrām, uz ātru peļņu tā sacīt, cerēt, nevajadzētu. Vēl viena lieta Domājot par mazliet sagātajām grupām, izstrādāt īpašas pasākumus tieši šīm grupām, un tur nu nepietiek vienā kādu programmu jauniešiem, piemēram. Un nepietiek vienā kādu programmu, kas tiktu izstrādāta, nu, piemēram, personām ar uh, īpašām vajadzībām vai kustību traucējumiem, ar to vien nepietiek. Ir konkrētāk jāapzinās tiešām, kas tad īsti ir šīs barjeras um, inkluzīvam darba tirgum. Vai tas tādēļ, ka cilvēkam, piemēram, varbūt nav um, autovaitāja apliecības, varbūt tāpēc viņš nevar dabūt darbu. Tad, tad nebēdēja ar to vien, ka mēs domājam par kādām konkrētām grupām, jādomā par konkrētām barjerām, kas varētu liekt cilvēkiem aktīvi iesaistīties darba tirku. Un vēl divi varbūt tā tāda neliela, bet, bet uh, pietiekami svarīga aspekta šeit, 75. punkts, tātad ir ja nepieciešams uzņemt kontakts ar konkrētām personām, individiem un jāiesaist sociālajie partneri. Ir jāapzinās, kas ir nepieciešams šīm personām un kāds ir barjeras, kas traucē viņiem to iegūt, vai kāds varētu būt potenciāli viņu, viņu spējas, viņu potenciāli de facto. Nu, Mēs likumās nodarbinātības filmā tiek daudz runāts par tehnoloģiju piesaistīšanu, par inovatīviem nodarbināšanas pakalpojumiem, un tas, protams, ir ļoti smalki un labi. Arī tas var būt ārkārtīgi efektīvs un risinājums, un, un um, es to vērtēju visam tādu pozitīvu, bet, bet uh, runājot par konkrētiem cilvēkiem, ar viņiem nepieciešams konkrēti kontaktēties, acis pret aci. Tas pats attiecas uz uh, sadarbību sociālajiem partneriem. Tikai, nu, sešoties pie viena galda, uh, ar uh, konkrētu grupu pārstāvjiem, un mēs varam gūt skatību par kādiem jautājumiem. Jā, es varu sēdēt savā birojā Ženēvā un tur izpunktierēt, ka lūk, trūkst uh, konkrēti iemaņi, vai iemaņas neatbilst starptautiskas prasībām un tā tālāk. Bet uh, kon kontaktēšanās uz vietām ar, ar šo grupu pārstāvjiem ir ārkārtīgi svarīgs. Tas palīdzēs arī, tā, tā teikt, arī cilvēkiem aktīvāk iesaistīties atsevišķās programmās, kurām trūkst, varbūt, entuziastisku sekotāju, gan arī um, palīdzēs atrisināt šo grupu problēmas. Tālāk, ja mēs runājam par vidēju termiņu risinājumiem, septītais punkts šeit eh, - mūža izglītība. Ir tiešām nepieciešams eh, nodrošināt to, lai darbinieku iemaņas tiktu aktualizētas visā viņa darba, eh, karjeras darba gaitas tātad termiņā. Šīs investīcijas noteikti atmaksājas. Tur to par daudz nekas nav jāsaka. Tāpat eh, nākamais jautājums būs agrīna iesaistīšanās un intervence. Tātad ar to es nedomāju tikai, tikai um, to brīdi, kad cilvēkam zūd kontakts ar darba vietu vai darba tirgu. Saulēcīgi agrīna intervence reizē nepieciešama, nu, teiksim, jau tāda, ka cilvēks, cilvēks vēl ir darbā varbūt strādāju Kanādā iepriekš, un tur valsts normatīvas dienas pastāvīgi uzstāja kontaktus ar darba devējiem, lai saprast, kādi sektori ir apdraudēti, un tad viņi devās darba vietām kadro cilvēkiem, nu, lūk, ziniet, ir tāds un tāds programmas pieejams, ko mēs varam piedāvāt tagad, lai jūs pārkvalificētos varbūt, jo tur jūs varat, eh, un tašām valstīm varbūt būs um, problēmas ar finansējumu, līdzfinansējumu šeit šādā programmā tā, bet to visu var atrisināt, jo, protams, sākumā ir jāzina, jādomā par ilgtermiņu beztermiņiem, bet eh, vidējā termiņā ir nepieciešams strādāt par tiem, kuriem draud darbvietu zaudēšanu bet kuras varētu tātad eh, atsevišķu pasākumu realizāciju paturēt darba tirgu. Nu, tad trīs papildus pasākumi, tātad papildus pakalpojumu pasākumi. Tātad izvērtēšana noteikti mm, šī koncepcija ir svarīga un nepieciešama. Ar to es domāju tikai kā datu vākšana, informācijas vākšana izvērtējumu. Ir eh, jānosaka kādi pamata indikatori, kādas ir eh, kontrolējumās vai mēķi grupas un jāsaprot, kas dažādos apstākļos reāli var nostrādāt. Te nav runa par uzraudzību un izvērtēšanu, te nav runa par, teiksim, to, ka nu, 70% patīk programma, 80% patīk viņu konsultants un, un viss, un viss kārtībā. Bet, bet nu, nav arī, uh, tad atskaits punkts nebūtu tas, ka, teiksim, 20% atrod darbu. Uh, jautājums tāds, cik cilvēks sameklē darbu pateicoties šajā programmā. Lūk, tas ir adekvātais jautājums, bet no um, analītiskā viedokļa raugoties, tas ļoti sarežģīts jautājums arī. Un uh, Ja mēs domājam par investīcijām, kā tāda daļa da, no, no programmas, tad da, da, labas izvērtēšanas metodas mums ļaus nonākt pie labākiem rezultātiem. Tad mēs varbūt šodien varētu runāt par kaut ko citu, mēs saulēcīgi būtu veikuši adekvāts izvērtēšanas pasākums. Nu, protams, tam visam ir nepieciešama um, pārvaldes kapacitāte, institucionāla kapacitāte jau vairākas reizes tiek pieminēta no kolēģa puses, ir jāsaprot, ka jābalsta nodarbinātības dienas pārstāvjiem ir jākonektējās ar darba devējiem, Ja viņi strādās pie um, adekvāta datu vākšanas, ja viņiem būs kāds analītisks uh, kā darba komponents, teiksim, tas viss paģērēs resursus, tā tas ir. Bet mēs esam cieši pārliecināti, ka tas noteikti atmaksāsies, jau uh, cemiņā noteikti šīm investīcijām būs labā atdeve. Nu, vispēc, kam tad vēl būtu jāpievērš papildus uzmanību? Jā, mēs varam teikt, nu, ļoti labi, paldies, forši, tas viss ir ļoti smalki, bet, uh, nu, ja nav darba vieta, nav. Nu, tas ir ļoti adekvāts un svarīgs arguments tiešām. Mums tiešām būtu rūpīgi jāpadomā par pieprasījuma pusi, kas tad ir nepieciešams darba tirgu, nu, tas, protams, arī ir tāds zināms izaicinājums. Vienlaicīgi Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības teritorijā, nu, pastāv tādi instrumenti kā Junkara investīcija plāns, piemēram, kur mērķis ir sekmēt investīcijas tautsēmniecībās, sekmēt uh, pieprasījumu un, cerams, līdz ar to arī darba piedāvājums. Tāpēc, kā darba, darba organizācijā mēs strādājam klājās viņiem par to, kā Junker plāns dot stimulus eh, darba tirgum. Nu, nodarbinātība. Mm, varbūt būtu jāņem vērā daži no šo plānu apstiprināšanas procesā, nodarbinātības faktors. Tāpat varbūt nodarbinātība varētu kļūt par vienu no komponentiem, atbilstoši kuram šo programmu efektivitāte tiek izvērtēta. Es domāju, tas nemaz nebūtu tik sarežģīti. To šajā kontekstā mierīgi varētu paveikt. Tātad, eh, rezumējot, problēmas um, smagums paģēra um, adekvātus risinājumus. Nu, daļa no šiem risinājumiem ir personīga kontaktēšanās ar gan individiem, personām, gan viņu grupām, lai uztaustītu konkrētās barjeras, konkrē, konkrētās problēmas. Uh, um, Beidzot programmu, mētiecīgu programmu kādai grupai viena, to vien nepietiek, ir jāuztausta konkrētās barjeras. Nu, visbeidzot, ir pieprasījumu piedāvājumu pusēm ir jāstrādā roka rokā, vai nu izstrādāja programmas, vai, vai, teiksim, varbūt mm, tuvinot eh, mm, tātad eh, ar Junkara investīcijām līdzīgiem plāniem, vairojot pieprasījumu varbūt. Nu, un šī izpētes eh, kapacitāte, to ir nepieciešams vairot, lai, lai gan, protams, es pats kā pētnieks, kā, kā zinātnieks, arī zinu, ka nereti bieži vien mēs tiekam apdalīti spiedīgi budžeta apstākļus, ilgtermiņā tomēr šīs investīcijas noteikti atmaksājas. Paldies, Tabenkungs. Paldies gan jums, gan arī citiem par informāciju. Jūs arī uzsvērāt, ka ārkārtīgi svarīgi konkrēti identificēt un uztaustīt eh, pastāvušās barjeras. Tas tā tiešām ir. Tātad ir jāuzstāst konkrētas barjeras konkrētiem risinājumiem. Nu, tagad došu vēl dažādu um, politisko spēku pārstāvjiem, kāds kāds vekars. Tāds pateiks vārdā lūdzu. Let me be short because I uh, unfortunately came late. Es atvainojos, ka tiemžēl pievienojos uh, nedaudz novēloti. Es uh, dzirdēju pēdējo prezentāciju daļu. Liels paldies! Un par visu jā, visu ekspertātu, ekspertu prezentācijām un uh, es uh, labāk tagad neizdarīšu um, pārsteidzīgus secinājumus. Es domāju, ka mēs pēc tam varēsim būt intensīvāk strādāt, kad būšu labāk sagatavojies. Thank you very much. You... Paldies, Jūtas Šnaidroka, sociāldemokrāta partija. Herzlichen Dank im Namen der Sozialdemokratie. Paldies, sociāldemokrātu politiskās grupas vārdā paldies visiem lektoriem. Ir svarīgi ne tikai apzināties, kāda ir situācija dalībvalstīs, kādi ir dažādi piemēri, bet ir svarīgi arī veidot sadarbību ar eh, institūcijām, kurām ir tāds globāls vispārējais pārskats. Tā ir viena no eh, tātad aktuālākajām problēmām cīņā pret bezdarbu. Ir runa par jauniešiem, par jauktamību bezdarbniekiem, bet eh, jūs pareizi uzsvērāt, ka ir jārada darba vietas, lai šo problēmu atrisinātu. Nu, un, un eh, pastāv jau iespējas, bet nu, jāstrādā. Nāk no valsts, kur mēs meklējam risinājumus ilgtermiņa bezdarbnieku iesaistē darba tirgu un meklējam individuālus risinājumus. Tātad uh, Protams, nepietiek ar to, ka cilvēku pārceļ automātiski uz kādu citu darbu, neatkarīgi no izmaksām, lai tikai statistika uzlabotos. Vācijā mums ir uh, pieredze, ka lūk šāds risinājums, piemēram, cilvēks visai ātri atkal paliek bez darba. To ir svarīgi apzināties, to pieminēja daži no kolēģiem, ir uh, jānodrošina pār kvalifikācija, kas, uh, kas dod iespēju cilvēkam ilg, ilgtermiņā. Ilg jūs teikt, tā sacīt, lai gan tirgu, un, un, un tā nevajadzētu ar, ar tempu pārsteigties, tā sacīt. Tā arī daļa no jaunatnes mm, garantijas, tātad domas, tātad pēc iespējas ātrāk dot iespēju cilvēkiem iesaistīt darba tirgu, bet varbūt reizēm nevajag pārsteigties. Nu, es atzinīgi vērtēju to, ka jūs visi uzsverējāt to, ka ir jāiesaist visi iesaistītie partneri politiskā dialogā. Ja? Un domāju par situāciju Spānijā, man rodas iespējas, ka tieši tas tur arī nav izdevies. Polijā, ja es pareizi sapratu, sociālais eh, un dialogs tagad spēlē daudz eh, lielāku lomu nekā līdz šim. Un līdz ar to tāpēc jums arī zinām panākumi. Mans jautājums ir lūkāts. Mēs eh, Eiropā saskaramies ar jauniem izaicinājumiem darba tirgu. Tātad ir šie izaicinājumi jāņem vērā. Nu, kā tad uh, alternatīva risinājuma pastāvēt jūsuprāt? Tātad past, ir pastāvošās problēmas, un tad labas, labas uh, pieejas un tā tālāk, bet eh, uh, nu, daļai mums jāveic arī savs mājas darbs Eiropas līmenī, protams, mums jāsropē līdzekļi, mums jāapzina laba paraugu praksa un jānodrošina informācijas apmaiņa bet no, nu, ar, ar to vien visām valstīm nepietiek. Nu, zinu, cik gadus mēs runājam par jauniešu garantijas schēmu. Un nu, visās frakcijās mēs esam drusciņi eh, tā šaubīgi noskaņoti, vai ar to pietiek dalību valstīm. Tad varbūt īstermiņā jā, bet ilgtermiņā tas, es nezinu, vai atrisinās struktūrās problēmas. Un nu, taupīgu, taupības politika, te, te vai visi jūs pieminējāt, nav risinājums, mums ir nepieciešams investīcijas. Tā ir līdzvērties no parādiem rīt. Dziękuję bardzo. Paldies. Um, nu, tagad došu vārdu mūsu cienījumiem viesiem, kurš no jums vēlētos atbildēt. Bet nu, varbūt sāksim kaut pēc kārtas ar mūsu kolēģi no Spānijas. Las soluciones eh, pasarían inicialmente. Sākotnēji tas, kas mums ir nepieciešams, ir izvērtējumi ar ļoti skaidriem indikatoriem, rādītājiem par to, kas ir izdarīts un kas nav izdarīts ar līdzekļiem no dažādiem fondiem, piemēram, jauniešu garantijas fondu. Spānijā tas trūkst, jo pašlaik īstenotā sistēma ir absolūti neefektīva. Tā līdzekļi nenonāk pie cilvēkiem, kur tas nepieciešams, pie jauniem cilvēkiem un ko mēs varam, un neviens no instrumentiem, ko mēs izmantojam, nefunkcionēs, tāpēc netiks izveidots dialogs starp arotbiedrībām, darba devējiem, pašiem jauniešiem. Mēs gluži vienkārši redzam jaunus šķēršļus piekļu, piekļuvēšiem fondiem, un, manuprāt, um, viss notiek it kā saskaņā ar to, ko pieprasa Brisele, bet papildus tam ir ļoti daudz papildu šķēršu, papildu posmu, kuriem cilvēkiem ir jāiziet, lai viņi varētu gūt piekļuvi finansējumam. Mums ir jāatrisina šīs problēmas. Protams, ka pastāv bezdarba problēma, bet jāatzīst arī, ka visi uh, budžeta samazinājumu, kas notikuši Spānijā. Un to pieminēja arī iepriekšinās par aktīvu darba tirgus politikām. Visi šie samazinājums ir negatīvi tātad ietekmējuši bezdarbnieks. Cilvēki piedalījās darba tirgu uz noteiktu laiku, un vēlāk viņi varēja kļūt uh, piekļuvu dažādu fondu finansējumam. Jāatzīst, ka ir ļoti daudz it kā pieejamu līdzekļu, bet ir tiešām vēl daudz darba paveicams, lai patiesi izvērtētu, kas ir un kā iztērēts, un lai tik nodrošinās tas, ka cilvēki patiesi var piekļūt šiem līdzekļiem. Bieži vien mūsu a, reģioniem ir jānoraida cilvēkus. Ne jau tādēļ, ka nav līdzekļu, tādēļ, ka cilvēki nevar izpildīt visas birokrātiskās prasības. Jā, vispirms pāris vārdi par sociālo dialogu. Arī ņemot vērā politiskās pārmaiņas polijā pēc vēlēšanām, es personīgi uzskatu, ka sociālais dialogs ir ārkārtīgi būtisks arī sabiedrības diskusijā un kopš uh, reformas sākuma Polija ir izvēlējusies uh, vissarežģītāko sociālā dialoga versiju proti ar arotbiedrībām un darba devējiem uh, runā valdība. 2013. gads patiešām uh, Eh, bija gads, kad eh, šis dialogs bija ārkārtīgi sarežģīts. Uz laiku tas pat eh, tika pārstraukts, bet pēc tam sakoja pārmaiņas. Es arī piedalījos šajā sociālajā dialogā un 11. septembrī mēs pieņēmām jaunu tiesību aktu, kurš ir ļoti inovatīvs, kur um, darba devējiem gandrīz ir uh, likumdevēja pilnvars. Uh, viņi var pat uh, ļoti daudzos jautājumos lemt, bet negribētu arī pārspīlēt, jo šis sociālais dialogs nevienmēr ir nesis augļas un sarunas. It īpaši pēdējos gados ir bijušas diezgan smagas, ir bijis daudz dažādu šķēršļu, barjeru, piemēram, uh, sarunas par uh, pensijas vecumu bija ārkārtīgi sarežģītas, ir arī sociālā spriedze un uh, nevienmēr mums izdevās panākt konsensus, bet es uzskatu, ka viena alga ir būtiski vienam ar otru runāt. Un īsumā gribēju pakavēties pie tiem trim elementiem, par, kurām, par kuriem izteicāties jūs. Mēs uh, veicām būtisku savas nodarbinātības uh, politikas reformu. Uh, un eh, iepriekšējā valdībā es eh, biju par to atbildīgs. Es arī analizēju, kā mēs varam garantēt eh, vislielāko efektivitāti, un te es gribēju teikt sakojošu lietu. Valsts nodarbinātības dienesti, ja tiem ir jābūt efektīviem, ir jāveicina nodarbinātība, un to var izdarīt uh, izmantojot sociālos darbiniekus, konsultantus. Mēs izvēlējāmies tādu kā starp modeli. Mums ir svarīgas arī publiski privātās partnerības. Tas nozīmē cilvēki, kas cieš no marginalizācijas sociālā ziņā saņem atbalstu no divām struktūrām - gan no nodarbinātības dienesta, bet ne tikai. Te ir arī otrs uh, elements. Privātas uh, aģentūras uh, saņem uzdevumu strādāt ar visvairāk marginalizētajiem cilvēkiem un valdību viņus atbalsta. Papildus šiem pakalpojumiem mēs varam uh, sniegt individuālu atbalstu. Tagad uh, tiek domāts par to, vai nodarbinātības aģentūra kompetence var, varētu tikt izmantota arī, lai samazinātu atlaisto cilvēku skaitu. Tā vietā, lai veiktu nodarbinātības restruktūrizāciju, mēs varētu mudināt darba devējs nevis atlaist cilvēkus, bet gan uh, meklēt uh, viņu vietā cilvēkus, kas labāk atbilst uh, uzņēmuma profilam. Jo atlaišana vienmēr ir dārga. Ir šīm personām jāizmaksā attiecīgas kompensācijas, tas maksā. Uh, pracownikach są ogromne, więc... Un tad darba devējiem arī ir jāpiedalās šo izmaksu sekšanā, lai cilvēks eh, varētu atrast jaunu darbu. Bet uh, kopumā mēs vēlamies uh, raudzīties, vai mūsu ideja funkcionē publiskajā sektorā un pēc tam, uh, ja tā darbojas, pārnesam tos privāto sektoru, telekomunikācijas, finanšu nozare. Uh, Tās ir eh, nodzares, kur eh, nepārtraukti notiek atlaišanas, bet uh, pastāvīgi tiek uh, pieņemti vietā jauni cilvēki. Un uh, te es nonāku pie trešā elementa par uh, partnerībām. Ir jaunatnes garantija, varbūt uh, Polijai te bija nedaudz vienkāršāk, jo 90. gados uh, mēs uh, šajā ziņā bijām jau paveikuši ievērojumu darbu. Uh, un uh, no 1995. līdz 2000. gadam mēs uh, darba tirgu iesaistījām vairākus miljonus jaun, jauniešu. Turklāt tā Polija uzsāka arī transformācijas fāzi, mēs uh, radījām jaunas uh, darba vietas, bet uh, bezdarbs vienalga bija ļoti augsts, 40% uh, un vairāk. Tas nozīmē, ka mēs šo jaunatnes programmu jau bijām uzsākuši Uh, un tāda pat bija vēl pirms uh, Polijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Tas nozīmē, ka mēs uh, bijām gatavi jaunatnes garantijas īstenošanai. Un tas nozīmē, ka papildus tam, ko dara nodarbinātības aģentūras reģionālā līmenī, pastāv arī papildus programmas. Mēs domājām par citu modeli, par akadēmisku uzņēmēju darbību. Piemēram, tā vietā, lai cilvēks rakstītu diplomu darbu, viņš ar uh, savu doktora darbā vai diplomu darba vadītāju var uh, uzsākt kaut kādu konkrētu projektu, vēlāk uh, tas uh, izvēršas uh, jaunos uzņēmumos un tam līdzīgi, un atvainojiet, kas tik ilgi izteicās. Uh, hm. uh. Hm. Mm, pan Pauls, Sam, would you like to say? Just very... Sēma kungs, vai jums būtu kas piebilstams? Pavisam īsi. Viens interesants jautājums bija par to, vai ir kādi jauni risinājumi. Esmu interesējies par nodarbinātības programmām nu jau ilgu laiku. Esmu novērījis, ka uh, šī ir tāda joma, kur ir grūti nākt klajā ar absolūti jaunām idejām. Cilvēki meklē darbu, viņiem ir jānonāk kontaktā ar darba devēju, vai viņiem ir nepieciešams jaunas prasmes. Nav nekā tāda revolucionāra jauna, ko var darīt. Dažkārt var sakombinēt jā, idejas jaunos veidos, un vai var identificēt kādu no procesa daļām un likt lielāku uzsvaru uz tām. Viena lieta, ko jau vairāk kāds esmu minējis, bet to varbūt vērts vēlreiz uzsvērt. Aktivizācijas politikā pārāk liels fokus ir bijis uz to, ka ir jāizņem cilvēki no bezdarba situācijas, um, aizmirstot par kādiem preventīviem pasākiem, ko varēja darīt vēl pirms cilvēks zaudēja darbu, uh, kā, kas var palīdzēt cilvēkam saglabāt darba lieku vai darbinieku vai arī virzīt uz priekšu viņu karjeru. Pāris piemēri. Prevencijas jomā vairākas valsts ir konstatējušas, ka, ka liela daļa cilvēku, no kuri ir a, gājuši, ir pametuši darba vietu invalidas dēļ, trešdien no viņiem ir norādīts, tas ir garīgas veselības problēmu dēļ. Mums ir tas rūpīgi jāanalizē, vai ir kādas problēmas apmācības sistēmā, skolas sistēmā vai kas cits. Un daļa no problēmas ir tāda, ka sa sabiedrībā tas tiek stigmatizēts. Ja cilvēkam ir garīgās veselības problēmas vai emocionāls problēmas ir ļoti grūti sākt par to uh, diskutēt un runāt. Dažas valstis sagatavo uh, vadlīnijas skolotājiem, darba devējiem, um, valsts nodarbinātības dienestiem uh, un tad arī ģimenes ārstiem, kas var palīdzēt diagnosticēt garīgās veselības problēmas lai nodrošinātu to, ka cilvēki, kas konstatē vai novēro kādas problēmas, lai viņi uzreiz var sākt tātad ar sākt šīs problēmas risināšanu, lai cilvēkiem būtu skaidrs, pie kādiem ekspertiem viņi var vērsties. Cilvēkiem ar invaliditāti ir jāturpina sniegt nepārtraukts atbalsts un palīdzību, lai viņi varētu saglabāt savu darbu vietu un pārliecināt, ka nākamais runātājs par to varēs runāt detalizētāk. Es domāju, ka mums vajadzētu varbūt nedaudz pārbīdīt fokusu, vajadzētu koncentrēties gan uz to, kas notiek pirms cilvēks pievienojas darba tirgumu, arī uz to, kas notiek pēc tam. Paldies! Paldies! Man ir pāris vispārīgi komentāri piezīmes pirmkārt par sociālo dialogu. Protams, sociālais dialogs ir ārkārtīgi svarīgs, ļoti svarīgi, ka kopā sanāk darba devēja, darba ņēmēji un iestādes, atbildīgās iestādes, ka tiek šīs polises tiek apspriestas, bet ar to vien nepietiek. Ir jāiesaist arī pilsoniskas sabiedrības pārstāvi. Un to es mēģināju arī uh, uzsvērt, kad runājam par pirmo pilāru veiksmīgām stratēģijām. ir jānodrošina visiem sado pušu pārstāvību pie sarunu galda, jo citādāk ir ļoti liela iespēja nonāksim pie risinājuma, kas nav pietiekami labs. Runājam par izaicinājumiem darba tirgu un kā tos risināt. Manā organizācijā divu reizi ir apkopojusi paraugu prakses modeļus, kas ir izstrādāti un izmantot dažādās dalībvalstīs Tie ir pieejami mūsu mājaslapā dažādās valodās. Ir jau dažas organizācijas, kas darbojas veiksmīgāk nekā vidējais rādītājs. Viņi ir izmantojuši metodoloģijas un darba metodas, kas ir ļoti veiksmīgas. Nu, un viena no šādām funkcionējošām metodēm ir palīdzības sniegšana darba devējiem, lai viņi nodrošinātu uh, daudzveidzību savu darba spēka vidū. Pētījumi rāda, ka daudzveidīgs darba spēks strādā labāk, viņi ir innovatīvāki un efektīvāki. Palīdzības sniegšana darba devējiem šajā jomā ir ļoti svarīga. Un viens no pamatu aspektiem šajā ziņā ir darba pielāgošana. Tiek izvērtētas cilvēka uh, prasmes un darba vieta tiek izveidot un pielāgota tādā veidā, lai mm, tad tiktu nodrošināts saskaņotības ar cilvēka prasmēm un veicamo darbu. Un, ja tas tiek darīts, tad no, nu, tas nodrošina arī vieglāku darba atrašanu cilvēkiem ar invaliditāti vai sociālām problēmām. Šī darba vietas pielāgošana ir viena no pieejām, uh, kas palīdz mums izstrādāt ļoti veiksmīgas stratēģijas. Runājam par jauniešu garantiju, tā tika pieminēta vairāk kārt. Vairākās valstīs tā tiek īstenota kā sešu mēnešu garantija. Kā teica iepriekšējais runātājs, tad cilvēkam ar invaliditāti vai psihosociālām problēmām sešu mēnešu nav pietiekams laiks. Atbalsts ir jāturpina sniegt nepārtraukti, un ir jādomā par karjeras ceļu kopumā, ja mm, vēlamies, lai intervence būtu veiksmīga. Ir jāveicina sociālais dialogs, piesaistot visus aktorus pie viena galda, jādomā par uh, saviem modeļiem un ir jādomā par karjeras, par visu karjeru, karjeras ceļu kopumā. Ir jā, ne tikai jāatrod cilvēkiem darbs, jāiesaist viņu darba tirgu, bet jādomā par to, kā viņi to varētu saglabāt Un vēl kāds punkts, kas vēl šodien netika pieminēts, bet mums vajadzētu izvērtēt arī Eiropas pusgada mašinēriju. To varētu izmantot daudz saskaņotākā veidā, lai sasniegtu mērķus, par kuriem diskutējam šodien. Uh, reformējot darba tirgu kā, kā tādu komplicētu fenomenu, tas viss ir jādara ļoti saskaņotā veidā, un dažādi runātāji šodien paustās idejas noteikti palīdzēs mums to veiksmīgi sasniegt. Paldies! Paldies! Um, Spīlēns Labokungs, vai vēlaties uh, arī jūs reaģēt? Jau ir pavisam īsi par ilgtermiņu bezdarba jautājumu. Jū. Nu, tā ir ārkārtīgi tāda samilzusi problēma, un pirmām kārtām, ko tad mēs varam darīt ilgtermiņa bezdarbnieku labām? Nu, daudz esam spīduši par atsevišķiem rīcību politikas pasākumiem, mērķiecīgām programmām, tā tālāk, tas viss, protams, ļoti smelki, bet eh, ilgtermiņa bezdarbnieku sakarā pieminējuši divas lietas. Pirmkārt, ilgtermiņa bezdarbs ir eh, diezgan augsts Eiropā. Un eh, savā ziņā, nu, tāds zināms, eh, ilgstošs bezdarba līmenis nemaz nav tik pēļama lieta. Protams, eh, slikti ir tas, ka vairāk kā 12 miljonu cilvēku vairāk kā gadu meklēs darbu, un tomēr labi ir apzināties, ka viņi to dara, ka viņi joprojām meklē darbu. Dažās no iepriekšējām krīzēm esam redzējuši to, ka ilgtermiņa bezdarbs nedaudz samazinās bieži vien, bet samazinās tā rēķina, ka cilvēks vienkārši pārstāj meklēt darbu. Nu, un līdz ar to pat labāk, ilgtermiņa bezdarba sakarā vajadzētu nodrošināt, ka šiem cilvēkiem ir pastāvīga piekļuva kādām programmām, atbalstam, um, kādiem iztiks līdzekļiem. Nu, dažādas, um, dažādi atbalsta nosacījumi valstīs, uh, un uh, reizēm cilvēki zaudē uh, piekļuvi, nespēja pretendēt atsevišķām atbalsta programmām vai līdzekļiem, un iesākumā vajadzētu izvērtēt starp šiem 12 miljoniem cilvēku, cik tad ir tādi, kuriem ir piekļuva visiem pakalpojumiem, visām programmām. Protams, jo vairāk, jo labāk. Un mākslīgi nerodot jaunas programmas, protams, vienkārši jānodrošina, lai, lai viņiem būtu piekļuva jau pastāvšām programmām un uh, ja nākamā votiem. Lielas paldies! Um, nu, ko vēlreiz vēlos pateikties visiem. Nu, tagad ļaušies aizsīties diskusijā ar citiem komitejas uh, locekļiem. Pirēnska kungs būs uh, pirmais. Un aicinu jūs iekļauties divās minūtēs, ja iespējams. Jā, lūdzu. Jo, tā tad, ja jums ir jautājums kādam konkrētam no, no runātājiem, tad arī to lūdzu pieminēt. Pan Georgi Prinski. Uh, paldies priekšstādātāju un, ja um, nu mans puslaiks, paldies visiem pieciem mūsu vieslektoriem. informatīvi, bagāti un, un arī ar stimulējošu komentāru no jūsu puses. Un man savukārt viens jautājums. Sociālais dialogs. Ko jūs īsti ar to saprotiet? Mēs sociāldemokrātu aliansē, tātad sociāldemokrātu politiskajā grupā īpašu uzmanību pievēršam sociālajai partnerībai. Mēs šeit varbūt vēlētos īstāk to, to saukt par uh, par eh, tādu iesaistīšanos eh, arotbiedrību eh, pasākumos, ja aktīvi iekļaušanās nozīmē atbalstu tad, tad, ieņēmumiem, tāpat arī piekļūt darba tirgumu, adekvāta sociāla aizsardzība, dialogs sociālais, nu, un, ja mēs runājam par pirmo adekvāts atbalstu ienākumiem, Sveins un daži trīsēji sacīja, ka, nu, ir runa par uh, cilvēku cienīgu darbu, darbu, ar kuru palīdzību jūs varat nopelnīt savu izteiku. Lūk, un uh, vēl viens problēma jautājums. Mēs nevaram runāt par uh, jebkurām darba vietām, darba tiek, bet par kvalitatīvām darba vietām. Darba vietām, kas ir um, cilvēku cienīgas, tā teikt, un uh, nodrošina darba karjeras iespējas, izaugsmas iespējas, attīstības iespējas vēl galā un kas ļauj cilvēkam pilnvērtīgi atraisīt savu potenciālu. Būtu vērts eh, padomāt, kāda ir praktiskā pieredze un kādas secinājumi būtu no tā jāizcer. Secinājumi tādi, ka tajās dalību valstīs, kur tiek piekopta ļoti aktīva sociālā sadarbība ar arotbiedrībām, kur uh, tiek promotēta sociālā tirgus ekonomika, nu, te nāk prātā Skandināva modelis, Centrāla Eiropas dažu valstu modelis, Un šajās valstīs eh, bezdarba līmenis ir daudz, daudz zemāks nekā, nekā vidēji, ja mēs runājam par to, kas eh, ir daudz Dienvidēropā un tā. Un tāpat arī kvalitātes, darba vietas eh, kvalitāte ir augstāka, tādējādi arī darba devēji realizē savu sociālo atbildību, un tas viss tur reāli pastāv. Tā kā domāju, runājot par aktīvu darbības politiku, vai nebūtu vērts, tomēr, tad, tiecīgi izcelt uh, kā, kādas ir tad svarīgākās eh, lietas, svarīgākie elementi, kas um, reāli arī praksē nostrādā un jāpanāk situācijas uzlabošanās. Paldies, Čorģis Pakslūdz. Jā, vielen dank. Eh. Lielas paldies. Lielas paldies arī viesim par eh, ļoti vērtīgām prezentācijām. Es domāju, ka mums tas ir ļoti būtiski, jo mēs šeit sagatavojam programmas, kas pēc tam uh, veido satvaru, bet eh, nevienmēr eh, mēs īsti redzam, kā tas eh, praksē tiek īstenots. Un es domāju, ka, piemēram, Eiropas platforma pret nabadzību un sociālo izstumtību, kas veicina jauniešiem jaunas prasmes, ir izcila iniciatīva, kurā mēs esam ieguldījuši ļoti lielu darbu. Un arī jaunatnes garantija. Nu, jāteic, ka mēs mēnešiem ar to strādājām, un es uh, esmu diezgan pārsteigts uh, dzirdot, ka daudzās uh, valstīs tas tiek vērtēts kā neveiksme. It īpaši Spānijas pārstāvis atcītājs man pārsteidz, bet es arī zinu, ka dalību valstīm ļoti bieži ir problēmas sagatavot attiecīgas programmas, jo Ne visām dalību valstīm ir pieejami nepieciešamie finanšu līdzekļi, un es domāju, ka atšķirības ir diezgan lielas. Manās acīs pastāv arī atšķirības starp atšķirīgajām mācību sistēmām. Mēs ļoti bieži runājam par mācīšanos mūža garumā, ja tā saukta mūža izglītību, bet jau pati vispār izglītojošo skolu sistēma ir ārkārtīgi atšķirīga, un tās piedāvā zināšanas kas uh, pilnībā neatbilst darba tirgus vajadzībām. Varbūt uh, tas būtu pelnījis kādu vispārīgāku diskusiju, kur izkristalizētos vērtīgas um, atziņas. Uh, vēl viena ļoti konkrēta problēma ir uh, nodarbināšanas aģentūras. Vai jūs uzskatāt, ka šīm aģentūrām ir attiecīgi līdzekļi un attiecīgās zināšanas uh, un kompetence? Uh, vispār palīdzēt kaut ko šajā jomā. Iepriekšējā runātāja sacīja, ka katrā konkrētā gadījumā ir nepieciešama individuāla pieeja, arī psiholoģiska nu, atsevišķos gadījumos, bet es īsti neredzu, vai nodarbinātības aģentūrām ir šādas iespējas, tāpēc gribētu zināt, kā šo situāciju vērst par labu. Thank you very much. Lielas paldies. Agnieszka Kozlovska, Rajeviča Lozi. Liels paldies eh, priekšsādātāji, godāmie kungi. Es arī vēlējos eh, pateikties visiem ekspertiem par eh, šīm ļoti informatīvajām prezentācijām. Es gribēju pakavēties pie diviem aspektiem. Pirmkārt, par mūsu programmu efektivitāti Es eh, nezinu, vai polijas pārstāvis izteicās ārkārtīgi precīzi, bet eh, reformu gaitā polijā tika veiktas eh, ļoti būtiskas reformas, proti arī tajā ziņā, kā tiek finansētas valsts nodarbinātības aģentūras. Tās saņēma nepieciešamos līdzekļus, lai apmācītu bezdarbniekus, tā tas bija kādreiz Bet tagad ir tā, ka nodarbinātības aģentūra saņem naudu, lai bezdarbniekus atkal iekļautu darba tirgu un tur arī tos paturētu. Es domāju, ka tas runā par zinām efektivitāti un pieskaņošanos darba tirgumu. Un, ja šī pieskaņošanās darba tirgumu nenotiek, tad uh, Nu, ilgstošais bezdarbnieks arī neiegūs uh, ilgstošu uh, nodarbinātību. Nu, šo aspektu nedrīkst aizmirst. Tas varbūt ir pat vēl svarīgāk nekā darba vietas atrašana, un te ir ārkārtīgi būtiski runāt ar uzņēmumiem, sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām. Ļoti bieži šīs nevalstiskās organizācijas tiešām ir cieši specializējušās, piemēram, cilvēku ar invaliditāti iekļaušanā darba tirgu. Un, ja mēs runājam par apmācību, tad uh, arī par apmācību, ko organizē nodarbinātības aģentūras, ir svarīgi, lai šīs uh, personas tiešām būtu spējīgas uh, darboties uh, kopā ar partneriem, lai viņi spētu novērtēt uh, dialoga partneru iespējas Jā, šādas partnerības izveidot nav viegli, bet šīs prasmes ir jātīsta un jāveicina. Tātad rezumējot, gribētu teikt, ka pielāgošanās darba tirgus vajadzībām ir bezgala svarīga un tas ir jāveicina visiem iespējamiem līdzekļiem. Vēl domājot par um, tuvākajām desmit gadēm un attīstības tendencēm darba tirgu. Es domāju, ka te mums ir trīs galvenie izaicinājumi. Pirmkārt, demogrāfija, novecošanās. Zinām, ka sabiedrība novecojas pastāvīgi. Vēl viens uh, izaicinājums ir darba tirgus digitalizācija. Un uh, it īpaši sāpīgi tas ir gados vecākiem darba ņēmējiem, uh, kuri tiek eh, izslēgti no darba tirgus, jo viņiem vienkārši nav mm, šo kompetenču strādāt eh, digitāli. Un tas attiecas uz eh, pilnīgi visām jomām, kuras šobrīd digitalizējas. Digitalizācija prasa pilnīgi jaunas kompetences, kuras darba meklētājiem ir jāspēj piedāvāt Un, ja mēs runājam par tādu personu integrāciju darba tirgu, kuras ir 50 uh, vai vairāk gadus vecas, šo digitalizācijas aspektu nedrīkstētu aizmirst. Un uh, trešais, vissvarīgākais izaicinājums, kā arī faktors, kas uh, būtiski maina darba tirgu, ir tas, ka Eiropa ir ārkārtīgi atšķirīga gan pēc etniskajām, gan pēc reliģiskajām, gan pēc kultūras pazīmēm. Un nedrīkstētu būt tā, ka mēs šo faktu ignorējam. Sabiedrība ir uh, ārkārtīgi atšķirīga, un jautājums, kas uh, šobrīd rodas, um, ir tāds, vai mums uh, šobrīd ir iespējas ārkārtīgi atšķirīgiem darba devējiem uzspiest kaut kādas harmonizētas minimālas prasības. Es domāju, ka īpaši Austrum Eiropā Tas ir milzīgs izaicinājums un, ja mēs vēlamies darba tirgu paredzēt šādu vienādības vai līdzvērtības politiku, ir jāņem vērā, ka darba ņēmēji ir ārkārtīgi atšķirīti, un kaut arī viņiem varbūt ir kaut kāds ļoti konkrētas un vajadzīgas zināšanas, var gadīties, ka darba tirgus viņus vienkārši neakceptē tajās institūcijās, kuras jūs pārstāvat, šī apziņa, protams, ir iekļauta, vai, vai tā ir iekļauta jūsu programmās, vai arī jūs par to kā domājat. Lielas paldies! Arī es pati vēlējos uzdot uh, mūsu viesiem dažus jautājumus, un tagad es gribētu jautāt uh, uh Valēkas uh, kungam. Uh, Jūs eh, runājat par jaunatnes garantiju Spānijā, teicāt, ka tas bija fiasko, bet eh, tieši kāpēc? Vai tas bija saistīts ar to, ka dažām dalībvalstīm sākumā nebija līdzekļi, lai iedarbinātu šo programmu, vai tāpēc eh, tas cieta neveiksmi? Un otrs jautājums, jūs esat uh, gūši milzīgus panākumus uh, dibinot uh, darbinieku uh, arotbiedrības, uh, vai jūs um, to saistāt ar to? Un vēl jautājums paralēliem runātājiem. Ja 100% apjomā tiek apmaksātas mācību programmas, ko nodrošina darba devējs, vai tas ir piemēroti, ja darba devējs pats sektu šo apmācību izmaksas vismaz daļēji, tad eh, varbūt viņi būtu labāk sagatavoti un varbūt citādi raudzītos uz darba ņemēm. Un eh, vēl trešais jautājums. Jūs teicāt, ka nemotivēti cilvēki ir ārkārtīgi sarežģīta grupa. Un arī Svēna kungs eh, minēja, cik svarīga ir motivācija, bet ko mēs varētu darīt, lai pirmkārt nepieļautu, ka cilvēkiem e, nav motivācijas atgriezties darba tirgu, kā arī e, treškārt man ir jautājums uh, Polam Sveinam arī par motivāciju. Es uh, ļoti rūpīgi sakoju jūsu prezentācijām, man tā ļoti patika, jo jūs runājāt arī par pozitīvajiem aspektiem un uzsvērāt, cik svarīga ir motivācija. Bet eh, kā mēs varam pretoties tam, ka sabiedrība, neraugoties uz eh, konkrētās eh, personas vecumu, netiktu marginalizēta, jo ļoti bieži mēs nemaz nezinām, kā, kad zinām, grupa ir nostumta kaut kur sabiedrības maliņā, marginalizēta, un ļoti bieži šajā grupā, šai šīm grupām piedar cilvēki, kas būtu ļoti vērtīgi darba tirgumu. Un Zadarlo kungam gribēju uzdot sakojuši jautājumu. Pravda pracodavca powinien profilować miejsce pracy. Jūs arī teicāt vienu ļoti svarīgu lietu, proti, ka darba devēji, darba devējiem vajadzētu profilēt uh, darba vietu, ja vakanci. Jūs saucāt to par job carving, un man ļoti patika šis jēdziens. Daudz no mums ir strādājuši grupās, Uh, kolektīvos un ir sapratuši, ka ir jāpielāgojas šai komandai, šai grupai. Tāpēc mans jautājums ir sākojošs. Ko mums vajadzētu darīt, lai darba devēja šādu filozofiju saprastu, lai viņi veiksmīgi profilētu šīs darba vietas un pielāgotu tās darba ņēmēju vajadzībām? že tam še monitoruje potrzeby. Un jautājums Taubena kungam, jūs runājāt par mm, programmām, kas tika īstenots Kanādā un teicāt, ka kanādieši raugās ilgtermiņu perspektīvā nākotnē. Šobrīd, protams, ir ļoti grūti pateikt, kādi, kāds darba spēks mums būs vajadzīgs pēc desmit gadiem, bet eh, vienā nelielā polijas reģionā šāda programma jau notika Mums notika apmācības programma kopā ar uh, pārstāvēm no Vācijas un Dānijas un manā reģionā. Ikvienai pašvaldībai bija pienākums savākt uh, simts uh, darba meklētājus, simts um, darba devējus un aptaujāt, cik cilvēkus un kādus jūs vēlaties atlaist, kādus jūs vēlaties pieņemt vietā Bet, um, nu, protams, šī aptaujā bija ļoti interesanta, bet tās rezultāti, diemžēl, netika pienācīgi izvērtēti. Es domāju, ka mums pie tā vajadzētu atgriezties, jo es domāju, ka šie rezultāti būtu ļoti vērtīgi. Un vēl es gribēju pateikt vienu lietu. Visgrūtāk ir likvidēt problēmas kvalifikācijas jomā. Jūs um, teicāt, cik svarīga ir apmācība, izglītība, treniņi. Šobrīd eh, cilvēkiem ir nepieciešama apmācība, ja viņiem nav kompetenci, bet uh, šīs kompetences, strateģiskā domāšana, lēmumu pieņemšanas process, tas taču ir jāsāk apmācīt ap, mācīt bērnu dārza vecumā. Uh, šīs spējas uh, ir jātīst no bērna kājas, un tad uh, šīs kompetences vairs nevajadzēs apgūt uh, uh, mūža vēlākos gados. Un tagad uh, es lūkšu jūs atbildēt uz jautājumiem. Liels paldies! Gribēju atbildēt uz jūsu jautājumiem un arī uz jautājumiem, ko uzdeva pirmā runātāja par jaunatnes garantiju un uh, situāciju ar to. Uh, trīs eh, gadus mēs Spānijā ļoti daudz uh, ko dzirdējām par uh, šo garantiju, bet nekas netika darīts. Tika daudz runāts, ka šī programma atrisinās jauniešu problēmas, bet uh, ko līdz nonācām pie darbiem, tad uh, nekāda rezultāta nebija. Un uh, ministrija radīja instrumentu, kura mērķis bija nodrošināt reģioniem iespējas veidot programmas, kuras varētu izmantot uh, cilvēki, kas atbilst šo programmu prasībām. Un tā bija milzīga problēma, jo tā bija programma, kas uh, darbojās paralēli valsts nodarbinātības aģentūra programmām. Uh, nosacījumi, lai programmās piedalītos, bija ārkārtīgi grūti izpildāmi. Ļoti bieži līdz jauniešiem šī informācija nemaz nenonāca. Tas tiešām bija fiasko, tā bija neveiksme. Un uh, bija arī reģioni, kas vēlējās uh, šīs programmas uh, izveidot, pēc tam viņiem bija grūtības saņemt finansējumu no Madrides, un es to gribēju sasaistīt ar to, ko es teicu sākumā. Valdība ir samazinājusi finansējumu darbā iekārtošanas politikai par 76%, eh, un līdz ar to nodarbinātības dienestiem vienkārši nebija līdzekļu, lai šīs, problēma, lai šīs programmas īstenotu. Programmas, no kurām jaunieši būtu varējuši gūt taustām labumu, un turklāt līdzekļi tika apgriezti arī eh, bezdarbnieku programmām visu cieņu, bet jāteic, ka galu galā līdzekļi tika izmantoti tādu, tādu cilvēku vajadzībām, kuri saņem bezdarbnieku pabalstu jau ilgi. Un, protams, ka šī nauda tika iztērēta, bet bez ievērojumiem rezultātiem. Es domāju, ka mm, šo virzienu nevajadzēja izvēlēties, jo Brisele taču teica, ka ir jāiet um, tajā virzienā, ka tiek atbalstīti reģioni, kurās ir uh, viszemākais IKP, bet Spānijā viss notika pilnīgi pretēji. Līdzekļus reģioniem ar viszemāko IKP tieši samazināja, bet uh, reģionos, kas ir uh, turīgāki un finansiāli nodrošinātāki, uh, Mm, šie līdzekļi bija lielāki, nu tad eh, viņi arī varēja ko vairāk darīt, eh, pasākt, un tie, kuriem nekā nav, arī neko nevarēja izdarīt. Tāda bija situācija pēdējos gados. Mēs eh, ļoti daudz runājam par ehm, bezdarbniekiem, par to, ka kaut kas ir jādara, bet galu galā mm, nekas daudz no šiem ehm, priekšlikumiem netiek īstenots. Un vēl tika uzdots arī jautājums par sociālo dialogu un darba koplīgumiem. Te abas uh, lietas ir jānošķir, un es varbūt minēšu kādu piemēru. Tas, ko mēs tikko dzirdējām, un arī tas um, apraksts, uh, ko es sniedzu, mm, nu, situācija ir tāda, ka līdz 2015. gada mājiem situācija um, bija tāda, ka Spānijā nenotika nekāda īpašā saskaņošana sociālajā jomā, un Pat, ja notika, tad eh, sociālajā dialogā vienkārši neviens pie tā neturējās. Nu, es minēšu kādu piemēru no Kastīlijas Lamāņšas. Tur nenotika nekāda sociālā saskaņošana un būtībā darbā iekārtošanas politika tika vispār likvidēta un galu galā nācās pat atmaksāt eh, līdzekļus valdībai, jo ieplānotās programmas netika īstenotas nekas vispār netika izdarīts. Un šajos četros gados arotbiedrības, arī mana arotbiedrība iestājās par to, ka ir svarīgi, lai cilvēki, kas ir vissliktākajā situācijā, tiktu aizsargāti, jo mēs vēlamies labu darba politiku, iekļaujošu politiku un maijā. Uh, jaunā valdība pulcē kopā darba devējs, darba ņēmējs, arotbiedrības un kopā izstrādā priekšlikumu, kurš mm, tika īstenots, starp citu šī iniciatīva ilga līdz pagājušajai nedēļai arī komisāra Obderas politika, kuras ietvaros cilvēki, kas iepriekš saņēma uh, atbalsta maksājumus, bet eh, pašlaik mēs viņiem vairs nekādus eh, pabalstus. Eh, tagad var noslēgt sešus mēnešus ehm, ilgus līgumus uz pilnu darba laiku saskaņā ar ehm, tarifu koplīgumiem. Un pašlaik tiek domāts par to, vai šo sešu mēnešu laikā viņi vēl arī var saņemt bezdarbnieku pabalstu. Tas nozīmētu, ka viņi 21 mēnesi var saņemt pabalstu. Nu, tas ir tāds aizsardzības pasākums, kurš prasīja ļoti ilgstošas konsultācijas. Mēs redzam, kas tieši ir noticis pēdējo četru gadu laikā. Būtībā darbā iekārtošanas sistēma vispār ir likvidēta. Nodarbinātības aģentūras tiek likvidētas Tad uh, pastāvēja vienošanās par parodbiedrībām un valdību, un mēs jau toreiz sacījām, ka ir jāparedz līdzekļi vismaz 80 cilvēkiem, kurus uh, vajadzētu iekļaut šajā programmā. Bet uh, paraugāmies, kāda tad ir atšķirība, ja, ja mēs rīkojamies saskaņoti sociālajā dialogā vai bez tā. Mums uh, ir uh, jāveic uh, plašāki pasākumi, un Kastiljāla manšā tas uh, tiešām ir īpaši svarīgi. Runātājs tiek pārtraukts uh, un aicināts noslēgt savu stāšanos. Nu, jā, tā tad tā, uh, tā, pagājušajā nedēļā mēs atkal par to runājām un izskanēja lūgums. Un discapacidad, kas ir arī iekļaut šajā programmā cilvēkus ar invaliditāti, lai iepazītos arī ar viņu dzīves realitāti. Liels paldies! Pirms es došu vārdu Menčina kungam, gribēju aicināt jūs uh, izteikties ne ilgāk kā četras minūtes, jo mums lēnītēm ir jābeidz. Dialog jest kluczem. Jā, tas man diezgan liels izaicinājums. Par sociālo dialogu tas ir būtisks faktors, ja mēs vēlamies paaugstināt nodarbinātības standartus, bet uh, tas ir arī būtiski, lai savienotu dažādas intereses. Un, protams, ka mēs vēlamies nodrošināt pēc iespējas augstāku algas uh, līmeni, bet uh, tas uh, ir jāskata kontekstā ar produktivitāti citādi. Mm, lietas tur var noiet grēzi. Tālāk tarifu koplīgumi. Iepriekš tas kalpoja kā šķērslis uzņēmumu pārrestruktūrizācijai. Un jāteic, ka MVU tam nevienmēr ir gatavi, nav arī attiecīgas pārstāvības, lai risinātu uh, šīs sarunas par tarifiem. Turklāt vērojama arī sociālo partneru dekompozīcija, tā teikt, izjukšana, un ir vesels nozeres, kur vispār nav nevienas arotbiedrības. Tās tiešām ir barjeras, kas sarunas par darba koplīgumiem padara neiespējams. Un, uh, Tāpēc, manuprāt, ir nepieciešams eh, kāds papildus mehānisms, ko no, kas eh, šeit eh, šo darba tirgus problēmu risināšanā vēl viens būtisks elements, ko pieminēja Baha kungs. Diagnoze valsts darbā iekārtošanas aģentūrām arī Eiropas līmenī ilgu laiku bija tāda, ka tās bija palikuši ļoti ievērojami darbu bet uh, pastāv atšķirības. Ir centralizētas valstis, federālas valstis, ir atšķirīgi finansēšanas veidi no budžeta, no iemaksām, ir um, atsevišķās valstīs finanšu uzraudzība, citās nav Varbūt tiešām būtu nepieciešamas kādas eh, rekomendācijas, lai mēs eh, šajā jomā piedzīvotu zināmu vienkāršošanu, jo eh, šīm struktūrām patiešām būtu jātiek vadītām no sociālo partneru puses. Tikai tad tās um, reāli varētu ietekmēt situāciju darba tirgu. Protams, es um, Piekrītu arī tam, ko teica Kozlovskas Rajevičs kundze. Polija piedar pie valstīm, kur um, tika pieņemta iniciatīva, ka personas, kas uh, ir vecākas, pārsniegušas 50 gadu vecumu, tiek iesaistītas darba tirgu, veicinot uh, viņu zināšanas un kompetences, kas ir nepieciešamas digitālajā ekonomikā, bet mēs saskatījām arī zināmas draudus, kas izriet no šīs digitalizācijas. Stress varētu būt viens piemērs, psihiskas saslimšanas. Ir tā, ka jaunās digitālās tehnoloģijas palielina spiedienu uz darba ņēmēju un no nu, tā cieš uh, viņa psihe. Arī tas ir jāņem vērā. Priekšstādātājs kundze, es gribēju teikt, ka es jums pilnībā piekrītu. Mums tiešām nav nepieciešams uh, 100% finansējums, bet um, izņēmums ir mikro uz, uzņēmumi. Ja viņi vēlas uh, attiecīgus uh, līdzekļus uh, ieguldīt savā izaugsmas potenciālā, tad viņiem ir jāveic zināmi ieguldījumi. Un, un tas uh, skāra arī Nacionālo izglītības fondu, apmācību fondu. Es piekrītu arī tam, kas tika satīts par motivāciju. Tas tiešām ir visa pamatā. Uh, Es te nerunāju par eh, motivāciju atrast darba vietu, jo tas ir grūti arī darba devējiem, jo nevienmēr viņi spēja piedāvāt eh, attiecīgas eh, vakances. Bet varbūt reizēm ir iespēja izmantot savu veidu avansu. Nu, jāteic, ka šeit nekādas būtiskas attīstības nenotiek. Es gribēju pateikt to pašu, ko, nu pat, ko pabeidz iepriekšējais runātais jautājums par motivāciju. Mm, daļai jautājums, daļai arī ieskats lietā, kas ir ļoti svarīga. Ir pārāk viegli koncentrēties uz tiem cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar integrēšanos darba tirgu, un, zinu, viņi ir motivēti un efektīvi, bet veids, kā viņi izprot savas uh, iespējas, ļoti cieši sasaistās arī ar to, kā mēs visi pārējie to izprotam. Tā ir patiesa dinamika. Mans kolēģis ļoti ļab, labi runāja arī par cilvēkiem ar invaliditāti. Un ir svarīgi ja ne tikai strādāt ar viņiem, bet arī ar uh, valsts dienestu darbiniekiem un uh, citiem atbalsta dienestu darbiniekiem par to, ko viņi var darīt un kādu palīdzību viņi var sniegt. Jūs pieminējāt, ka šīs marginalizētās grupas, ka, bie, ka mēs bieži vien uh, marginalizējam sabiedrības grupas no darba tirgus, to pat neapzinoties. Un viens no pārējiem runātājiem runāja par šiem lielajiem izaicinājumiem darba tirgu, proti sabiedrības novecošanās. Mēs domājam par to, kāda varētu būt iespējamā veco ļaužu loma darba tirgu, un mēs izdarām tādus pieņēmumus par to, kad ir uh, um, īstais laiks um, doties pensijā, bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai neizdarītu priekšlaicīgus secinājumus un pieņēmumus. Mums ir jādomā par visu kopbildi, kā funkcionē darba tirgus. Varbūt cilvēki vēlās palikt vēl darba tirgu un aktīvi piedalīties pēc tradicionālā pensionēšanās vecuma. Izskanēja komentārs par to, ka darba tirgu notiek lielas izmaiņas. Tas ļoti labi sasaistās arī ar kādu citu lietu, par kuru runājām iepriekš, proti sociālo dialogu. Visi eh, aspekti ir sastarpēji saistīti, mums ir jānotur diskusijas, kurās varētu piedalīties visi interesētās puses sabiedrībā, lai viņi varētu darīt efektīvi un paust savu viedokli. Manuprāt, šīs tēmas ļoti jauki sasaistās kopā. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Paldies. Jūs ļoti labi izrunājāt manu vārdu. Paldies. Pāris komentāru pavisam īsi. Es pilnībā piekrītu tam, ko teica Parīnski kungs. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs vēlamies nodrošināt labus un jēgpilnus darba vietas, kas palīdzētu cilvēkiem sevi piepildīt un izpildīt savus mērķus un sapņus. Eh, labas darba vietas ir svarīgas un tās prasa labu izglītību, arī iekļaujoša izglītība ir viens no priekšnosacījumiem, lai cilvēku nonāktu pie labām darba vietām. Es piekrītu arī Baha kunga teiktajiem. Lielākā daļa valsts nodarbinātības dienestu eh, viņiem trūkst zināšanu par to, kā sniegt labāku atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir svarīgi sadarboties ar NVO un citiem sabiedrības dalībniekiem, lai mazinātu šo plaisu. Īrijā valsts nodarbinātības aģentūrai ir regulāri kontakti ar dažādām atbalsta aģentūrām, piemēram, aģentūra cilvēkiem ar invaliditāti, lai nodrošinātu to, ka viņi izstrādā pareizes pieejas un Flandrijā, Beļģijā, manā reģionā vietējās aģentūras savā struktūrā jau ir paredzējuši, ka ir persona, kas pārstāv NVO cilvēkiem ar invaliditāti, ka viņi ir pārstāvēti nodarbinātības dienestā. Tātad tie ir piemēri, kā šo situāciju varētu attīstīt pozitīvā veidā. Skatieties, jūs jautājumu priekšsādātājs kundze. Darba vietu pielāgošana tā ir liekas ir ļoti laba pieeja, kā lai mēs pārliecinām darba devējus. Nu, tam ir jānotiek ar komunikācijas aizsākšanas palīdzību. Jo pašlaik aģentūras un NVO cilvēkiem īpašām vajadzībām pašlaik runā atšķirīgās valodās. Tādēļ mums ir vajadzīgas kopīgas platformas, lai veicinātu vienotu izpratni par problēmām. Un tas arī tas, ko mēs darām. Uh, Mana organizācija sadarbojas ar cilvēku resursu nodaļām starptautiskos uzņēmumos. Starptautiskā darba organizācija ir izveidojusi ļoti interesantu tīklu, arī viņi sadarbojās ar starptautiskiem uzņēmumiem, lai veicinātu izpratni par problēmām un lai padarītu darbā pieņemšanas procesu pieejamāku un uh, Eh, cilvēkiem draudzīgāku. Viss ir iespējams, bet pirmais solis ir komunikācija. Ir jāuzsāk komunikācija, un tieši tādēļ tik svarīgi arī ir visu interesēto pušu piesaistīšana. Tā kā esmu savas organizācijas sek ģenerālsekretārs, bet uh, esmu arī uh, cilvēku ar invaliditāti bezpējas organizācijas priekšsēdētājs Flandrijā. Un tas, ko esam darījuši iepriekš, uh, esam nodrošinājuši apmācību cilvēkiem, apmācību, apmācību. Tas ir viss, ko cilvēki dara, bet viņi nekad nepievienojās darba tirgumu. Tas, ko daram tagad, mēs a, sadarbojamies ar darba devējiem un runājam par to, kā mēs varam a, diversificēt viņu a, cilvēku resursus un ko viņi var darīt, lai vairāk cilvēkus iekļautā darba tirgumu. Paldies! Un tagad vārds Stīvenam Taubenam vārds. Paldies! Divi, pavisam ātri, komentāri. Pirmais. Ir jāatzīst, ka aktīvas darba tirgus politikas nav absolūtais risinājums. Ir dažādi jautājumi, darba koplīgumi, sociālā sarunvešana tā tālāk, bet arī vēl citi. Um, tie ir visi aspekti, kas sasaistās ar darba tirgus regulējumu, eh, arī minimālā alga. Visi aspekti ir jāizvērtē un, eh, ja vēlamies nodrošināt augstas kvalitātes darba vietas cilvēkiem, eh, prasmes. Neko nav tik grūti paredzēt kā nākotni, bet ir skaidrs, ka prasmju apguve jaunu cilvēku vidū un jaunu cilvēku tie, kuri visbiežāk sastopas ar problēmām, tā pasliktina, tās pasliktinās ļoti ātri, bieži vien prasmes, kas tiek pieprasītas darba tirgu, mainās ļoti ātrās. Tātad šī plaisa starp prasmu piedāvājumu un pieprasījumu var paplašināties ļoti, ļoti ātri. Jā, agrīnās bērnības izglītība ir ārkārtīgi svarīga, bet ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama arī preventīva, proaktīvi un arī regulāri pasākumi, lai nodrošinātu to, ka prasmes tiek nepārtraukti atjauninātas un lai tās varētu tik efektīvi izmantotas ekonomikā. Vēlreiz paldies, ka uzaicinājāt mūs šodien šeit uzstāties. Paldies! Un nu, liels paldies! Mums tu priekšstādātāju vārdā vēlas jums sirsnīgi pateikties, es viņu šodien šeit pārstāvu. Un uh, tiešām paldies par uh, tātad šī piedalīšanu šajā pasākumā. Pateicos jums par jūsu zināšanām un uh, eh, pastiem viedokļiem. Tiešām ļoti patīkam jūs uzklausīt. Mūsu nākamā komitejas sanāksme notiks 7. Eh, decembrī šeit Briselē. Priekšsēdē pateicu tulkiem, visiem kolēģiem, kas atrada iespēju šeit ierasties un pārt līdz pasākumu galam. Un paldies un uh, lai jums visiem labs mājceļš. Ar to arī sēd galā.